Okay. So welcome back. Uh, kolēģi, pēc vasaras atvaļinājuma mēs atkal varam atgriezties pie darba, un šodien mēs sāksim ar vairākiem būtiskiem jautājumiem, tā skaitā. Uh, Viens no punktiem skar Korsiju. Iesākumā mums jāapstiprina darba kārtība. Vai ir iebildumi? Iebildumi nav. Eh, paziņojuma nav. Šodien kopīgi ar koordinatoriem mums būs dažs eh, ziņojums sagatavot visdrīzāk rītdienai, un arī ir jāapstiprina protokols pirmajai sanāksmei, kur notika 10. jūlijā. Vai ir iebildumi? Iebildumi nav, līdz ar to protokols tiek apstiprināts. Mēs varam bez kavēšanās pāriet pie darba kārtības. Piektā punkta, kas ir paredzēts līdz pulksten 10.30, kad jums eh, runātāji ir jādodas prom. Sveicam mūsu vidū Henriku Hololeju kurš runās par būtisku tematu, kas e, saucas Korsijā. Un tāpēc arī šodien mums notiek šī uzklausīšana, tas ir saistāms ar e, pašreizējām IKO sarunām. E, par to, kā veidot globālus tirgus balstītu eh, mehānismu attiecībā uz CO2 izmešiem aviācijā. Un mēs, kā eiropieši, eh, noteiksim pašis eh, savu mehānismu, lai attiecinātu ETS uz aviāciju. Šeit ir eh, jārunā par to, ko mēs galvenokārt sagaidām no parlamenta šodien, tas ir saņemt atbildes uz jautājumiem. Un noska... Manuprāt, kāpēc e, šīs e, viedokļa apmaiņas mēs varēsim saņemt pienācīgas atbildes. Paldies jums par ierašanos, un tagad dod jums vārdu uz minūtēm 10-15. Paldies priekšsēdētāji, godējumie deputāti, dāmas un kungi! Kā jūs priekšsēdētāji sacījāt, šis ir būtisks temats. Es domāju, ka jūs visi pavadījāt um, e, ka, e, skaistu un karstu vasaru, vismaz atsevišķās vietās, tur, kur bija e, līja, bet tomēr ir ļoti jauki atkal būt šeit atpakaļ un turpināt darbu. Un es gribētu arī iesākumā pateikties priekšsēdētājiem Kanfēnam par uzaicinājumu uzrunāt NV komiteju. Eh, bija paredzēts, ka ieradīsies šodien ir komisāra Bulča, bet, diemžēl, viņa to nevarēja izdarīt. Katrā ziņā man ir liels prieks uzrunāt jūs šodien un runāt par sagaidamo 40. IKO eh, sapulci un korsie jautājumiem, kas ir ogļu kompensēšanas un samazināšanas schēma starptautiskajā aviācijā. Šis e, punkts ir visai būtisks mūsu darba kārtībā, un arī komisijas priekšsēdētāja Fonderleja norādīja, ka tas būs prioritārs temats komisijai. Aviācija um, atbild par aptuveni diviem procentiem siltumnīca uh, efektu izraisošo gāzu emisijām. Tāpat jānorāda, kā par aptuveni par vienu ceturtu daļu ir eh, samazinājies vidējais degvielas patēriņš uz pasažieru un vienlaicīgi sabiedrības prasības pēc tīrāka un ilgspējīgāka gaisa transporta ir pieaugušas un mēs arī turpinām uh, Eh, savas prasības. Līdz ar to ir ļoti nozīmīgi šai nozarei samazināt ietekmes apkārtējo vidi, ja tā vēlas eh, turpināt savu izaugsmi. Un prezentējot vadlīnijas nākošai komisijai, Ursula Fonderleja norādīja, um, komisijas mērķis sasniegt klimata neutralitāti uz 50. gadu rīkoties ambiciozāk nekā pašreizies 40% mērķis. Transporta nozara, tā skaitā civilā aviācija, eh, nāks ar savu devumu, bet, eh, eh, lai sasniegtu patiesu rezultātu, ir jāapvienojas visiem. Tāpēc ir būtiski ieviest uh, globālu mērogu schēmu Korsijā. Godējumie deputāti, iesākumā es vēlos pasvītrot to, cik lielā mērā mēs apsveicam Eiropas parlamenta interesi par, par Korsiju kopumā NV un TRAN komitejās. Kā jūs e, zināt, e, šomēnes notiks 40. IKO ģenerāla asambleja Monreālā. E, E, šī trīs gad, e, ik pa trīs gadiem notiekošā sanāksme lemj pār vadlīnijām IKO darbā. Un ņemot vērā Eiropai ir savas kapacitātes, tā skaitā gaisa transportā, mēs esam e, lēmuši par to, kā ir jārunā par šiem būtiskajiem jautājumiem un par to, kā aviācija var mazināt ietekmi uz klimatu. Tas nozīmē arī e, padarīt par realitāti oglekļa neitrālu izaugsmi aviācijā sākot ar 20. gadu un samazināt emisijas pat zem nosprostiem mērķiem 16. gadā. Pēdējā IKO asamblējā tika panākta vēsturiska vienošanās samazināt starptautiskās civilās aviācijas oglekļa emisijas Eiropai bija būtiska loma pārliecinot ikau valstis. 16. gada asamblējā arī vairāki parlamenta deputāti, to starp jūsu vicepriekšsēdētājs Bās Eikhauts, eh, mūs atbalstīja un apliecināja labo rezultātu, kur nebija viegli sasniegt. Kā jūs zināt, Korsija ir globāls uz tirgu balstīts mehānisms, kas pieprasa eh, līdz sabiedrībām kompensēt CO2 emisijas eh, sākot no līmeņa, kas ir sasniegts 20. gadā. Tāpat eh, tas paredz pakāpenisku ieviešanu brīvprātīgi no 21. līdz 26. gadam un obligāti no 27. gada. Šeit ir iekļauts monitorings, atskaitīšanās un pārbaudas sistēma. Lai rezultāti būtu ticami. Tāpat arī eh, šeit ir runa par ilgtspējīgām aviācijas degvielām. Uh, Trīs gadus vēlāk, tas nozīmē šobrīd, Korsijā ieviešanas detaļas ir izstrādātas un pieņemts, un mēs gaidām to nekavējošu stāšanos spēkā. Šajā procesā Eiropai bija jācīnās par spēcīgu un ambiciozu schēmu pret tām valstīm, kas vēlējās vāģināt Korsiju. Eiropa tomēr ir rīkojusies vienoti un vienoti Eh, atbalstīs ambiciozāku korsī ieviešanu. Šodien 81 valsts, kas ir vairāk nekā 76% no starptautiskās aviācijas aktivitātes, ir apliecinājuši eh, gatavību piedalīties eh, korsī pilotu fāzē, kas sāksies 21. gadā. Korsija ir vislabākais, ja nevienīgais instruments, lai nodrošinātu klimata darbības aviācijā saskaņā ar Parīs vienošanos. ETS pat ar savām ambīcijām nebūs pietiekama, lai pilnībā risinātu aviācijas em, e, radīto emisiju jautājumu. Arī dalībvalstīm ir jāpieliek pūliņi. Korsija aptvērums CO2 izpratnē ir ļoti nozīmīgs. Un globālā ietekme ir nepieciešams globāls darbības papildus Eiropas darbībām un ambīcijām. Lai pabeigtu visus elementus, Korsijas pratnē pēdējā IKAU sanāksmē e, jūnijā notika diskusija par Korsijas ekskluzivitāti kā vienīgo tirgu balstīto pasākumu, kas risina CO2 emisiju starptautiskajā civilajā aviācijā. Vairākums IKAU valstu atbalstīja to, ka Korsija ir ekskluzīvas jautājums sagaidāmajā IKO e, asamblējā un Eiropas valsts izteicās uh, pret šādu parādību. Savukārt, tik e, ikau padome piedāvāja šādu tekstu. Nosaka to, ka kors ir vienīgais uz globā, globālais uz tirgu balstītais pasākums, kas attiecināms uz CO2 emisijām, lai novērstu pasākumu dubaltu, dubultošanos. Tādējādi panākot to, ka starptautiskajā aviācijā CO2 emisijas ir jāuzskaita e, vienu reizi. Citāta beigas. Ir iespējams, ka rezolūcija tiks pieņemta, kā to piedāvā asamblēja. Tāpēc es arī atbalstu jūsu paustās bažas priekšsēdētāji, e, kuras jūs norādījāt vēstulē komisija jūlijā ir būtiski Eiropai eh, labi sagatavoties uz Monreāls sanāksmi. Tāpat arī komisija ir apņēmusies rīkoties pilnībā ar ETS direktīvu. Drīzumā komisija sāks eh, padziļināt, izvērtēt korsies schēmu un uz gada beigām tiks sagatavots ziņojums šajā sakarā. Parlaments, kā līdz likumdevējs kopā ar padomi, lems pār to, kā balstoties uz ziņojumu labāk ieviest Korsija Eiropas Savienībā, ņemot vērā esošo ETS direktīvu. IKO ģenerāla asamblējā būs būtiski panākt uh, to, ka eiro pilnībā atņemas ieviest korsiju un vienlaicīgi mums vajadzēs ieviest korsiju saskaņā ar ETS direktīvu un Eiropas vidas politikas uh, vadlīnijām un arī mūsu integrēto aviācijas tirgu. Gatavojoties eh, eh, asamblējai, komisija šodien pieņems nostāju par valodas, par teksta ekskluzivitāti asamblējas rezolūcijā, lai panāktu, eh, nodrošinātu to, ka Eiropa izpilda savas politiskās un juridiskās apņemšanās. Kā jūs norādījāt savā vēstulē, mums ir jāpanāk uh, Eh, Eiropas lēmumu procesa autonom, autonomitāti. Čikāgas konvencija atzīst tik vienas eh, līgumsliedzējas valsts eh, piemērot savus likumus un noteikumus visu valstu gaisa kuģiem un arī Eiropas Savienības nostāju ir uzturēt savas prerogatīvas attiecībā uz eh, globāliem vidusstandartiem. Godējumie parlamenta deputāts. Pirms noslēdz savu stāšanos daži vārdi pār komisijas darbībām, lai samazinātu ietekmi uz vidu un dekarbonizētu transportu nozarži. Esmu aicināts, lai runātu par gatavošanos IKO ģenerālajai asamblējai attiecībā uz Korsiju, bet atgādinu, ka Korsija ir tikai viens no elementiem Eh, un mēs esam sagatavojuši tādus vairākus, lai mazinātu aviācijas ietekmi. Papildus eh, tirgus balstītiem eh, mehānismiem, tādiem kā Korsina ETS, līdz ar Cezāru un vienotajām debesīm, ir jau panākts tas, ka emisijas ir samazinātas par 2,6 miljoniem tonu kopš 2014. gada, bet uh, Mēs ceram arī, ka līdz šim padomie bloķētie teksti kļūs par realitāti. Mēs tāpat atbalstam arī izpētes attīstības jomā veiktās darbības attiecībā uz efektīvāku e, gaisa kuģu e, konstruēšanu un arī tiek izstrādāti globālie tehniskie standarti. Šajā sakarā uz 2050. gadu 75% no pasaules gaisa flotes tiks eh, nomainīts ar tādiem gaisa kuģiem, kas var izmantot klīniskai divu tehnoloģijas. Tāpat es uzskatu arī, ka uh, attiecībās aviācijas degvielām uh, Šobrīd drošās degvielas ir aptuveni 0,05%, un šajā sakarā ir vairāk izaicinājumu attiecībā uz infrastruktūrām, bet drošās degvielas ir ar spēcīgu potenciālu, lai dekarbonizētu aviācijas nozāri. Šajā sakarā ir nepieciešams investīcijas, ražošanā un inovācijās, un es domāju, ka mēs varēsim pakāpeniski um, nomainīt aviācijā kerosīnu. Un šajā sakarā es domāju, ka ilgtspējīga aviācijas degvielu izmantošana tirgu ir daļa no risinājumiem, un mums ir jāpieliek intensīvāki pūliņi šajā sakarā, lai stiprinātu mūsu tirgus balstītiem mehānismiem, lai mazinātu klimata ietekmi starptautiskajā aviācijā. Eiropa IKAU asamblējā turpinās pieprasīt eh, paaugstināt vidas prasību līmeni Sākot ar 20. gadu Eiropu uzskata, ka to var sasniegt, ceļot ambīciju līmeni visos atsevišķajos elementos pasākumu grozā, vienlaicīgi nodrošinot inovācijas un, cieš, un ciešā sadarbībā ar šo nozari. Turklāt Eiropa atgādina, ka būtiski izmantot eh, ilgtspējīgu aviācijas degvielu, uzsverot to, ka vidas jautājumi ir prioritāte attiecībā uz turpmāko attīstību un lēmumiem. Godējumie eh, deputāti, priekšsēdētāji, ar to es vēlos savu stāšanos beigt. Paldies jums par uzmanību. Thank you very much. Paldies jūs perfekti iekļāvāties eh, eh, sev atvēlētajā laikā. Pēc būtības mēs to tūlīt redzēsim ar koordinatoriem. Un vispirms eh, došu vārdu koordinatoriem jautājumiem. Ikvienam ir div, būs divas minūtes. Un lūdzu jūs iekļauties atvēlētajā laikā. Vispirms tautas partija Pēters Līze. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies ģenerāldirektora kungs ir divas milzīgas problēmas ar Korsija. IKO, kas izstrādāja Korsija, ir ANO struktūra, un es citēju Antonio Gutieresu, ANO ģenerālsekretāru, kas aicina visas valstis un visus sektorus, visus privātos sektorus, tātad eh, prezentēt tagad septembrī, šā gada septembrī plānus, lai līdz 2030. gadam uh, Eh, samazināt emisijas par 45% un līdz 2050. gadam sasniegtu klimata neutralitāti. Tas ir ANO ģenerālsekretārs Gutieres. Patiesībā Gutieres kungam uh, vajadzētu um, saukt pie atbildības uh, savu IKO organizāciju. Uh, IKO ir sliktāk nekā Bolsonaro un Trumps, ja paraugāmies uz faktiem. Uh, aviācijas sektors ir eh, tas, kur ir, kurš ir vis tālāk no šī ANO ģenerālsekretāra noteiktā mērķa. Emisijas pieaug dramatiski visā pasaulē un nemaz nesamazinās, un Korsija arī neuzliks pienākumu aviācijai eh, samazināt emisijas. Tas pat nav paredzēts. Tur nav paredzēts samazinājums. Pieauguma ierobežošana arī nedarbosies, jo instruments, ko ir izmantojusi korseta, šī te kompensācija izlīdzināšana nedarbojas, jo tur ir pilns ar uh, iespējām apiet noteikumus. Un tātad tas ir pilnīgi pretstatā tam, ko prasa ANO ģenerālsekretārs. Un tad es esmu nedaudz vīlies, ka ģenerāldirektors to nekritizēja. Uh, vismaz nedaudz. Otrā problēma ir saistīta ar mūsu parlamenta tiesībām. Koplēmumā mēs izlēmām, ka aviācija ir jāiesaista emisiju tirzniecībā bet eh, mazākā līmenī nekā cita sektora. Un kā man eh, tagad izskaidrot tērauda nozarē strādājošajam, ka eh, viņu nozarē ir par 35% jāsamazina emisijas, un vēl, vēl tagad, kā parlaments prasām vairāk, es esmu kritisks attiecībā uz lielāku prasību uzstādīšanu tērauda nozarē, bet citi prasa vēl vairāk, un aviācijā tad mm, ir pietiekoši. Jā, es to ir noslēgšu. Jums ir jānonāk pie jautājuma, saka priekšsēdētājs. Tas nekādos apstākļos nav pieņemami, un šeit komisijai ir jārunā skaidra valoda, daudz skaidrāka uh, valoda, nekā mēs šodien dzirdējām no ģenerāla direktora kunga. Thank you, sorry for. Paldies. Atvainojos par ierobežoto laiku. Un tagad sociāldemokrātu grupas vārdā. Raldānas kundze. Paldies priekšsādātāji, paldies komisijai, eh, ka mums ir šī iespēja ar jums diskutēt. Sociāldemokrātiem nav šaubu, ka cīņa pret klimata pārmaiņām um, prasa emisiju samazināšanu no visas sabiedrības, un jo īpaši uh, no tādiem sektoriem kā starptautiskā aviācija. Uh, Un Korsija ideja nav slikta, ir saprātīgi, ka schēma būtu pro, um, globāla, jo problēma arī ir globāla. Un tomēr mēs redzam uh, izšķirīgus trūkumus uh, uh, šīs schēmas ieviešanā. Parlaments ir paudis bāžas jau iepriekš par ambīciju līmeni un arī par kompensācijas kredītu izmantošanu pēc 2020. gada, un lai arī cik traki tas izklausītos, Korsija uh, ļauj uh, tā saukto tīro naftu izmantot kā uh, tīru degvielu šajā schēmā. Un um, es nedomāju, ka to vajadzētu pieļaut. Kā tad tas ir? Uh, kā mēs varētu rīkoties, lai šo trūkumu novērstu schēmā? Uh, Un tagadējais teksts uh, atsaucas uz Korsija kā vienīgo globālo tirgus balstīto mehānismu e, emisiju izlīdz, iz, izlīdzināšanai un tādējādi izslēdz jebkādu citu schēmu, piemēram, ETS, kas ir Eiropas Savienības schēma. Ko mēs uh, varētu darīt, uh, lai novērstu to, ka Korsija vājinātu Eiropas ETS sistēmu? un kā uzlabot citu valstu attieksmi pret mums. Un pēdējais jautājums. Uh, Mēs šeit uh, apspriežam Korsija, bet uh, jāsaprot, ka mēs Eiropā nedarām pietiekami, lai paši savas aviācijas emisijas samazinātu. Jūsu pašu pētījums par uh, aviācijas nodokļiem parāda, ka tie ir uh, daudz par zemu. Un Eiropas Savienības likumdošanā ir uh, noteikts izņēmums. Uh, Uh, kerozīnam, uh, nodokļu ziņā, kad tiks uh, labota šī kļūda. Es gribu redzēt, dzirdēt skaidras atbildes, kā jūs šeit rīkosieties. Paldies, um, tagad riņū pārstāvis. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Torvalda kungs, paldies, ģenerāldirektora kungs, um, ka esat ieradies. Kā jau jūs dzirdējāt, es arī domāju, ka mūsu Galvenais iebildums šajā jomā ir tāds, ka Korsija formulējums un arī rezolūcijas formulējums mūsuprāt grauja ETS integritāti. Un tāpēc jautājums, vai komisija uzstās uz to, lai visas Eiropas Savienības dalībvalsts vai nu noraidītu šo priekšlikumu uh, Uh, vai, ja tas neizdosies, tad uh, izsaka iebildes pret šo priekšlikumu. Un kā tas konkrēti ietekmēs uh, ETS komisijas prāt, ja šis formulējums tiks pieņemts? Mēs esam nu, nobažījušies, kā jau kolēģi teica, ka tiek teikts, ka tas ir vienīgais uz tirgu balstītais pasākums, jo tas izslēdz parlamenta ieņemto nostāju. Es ar prieku uh, uzklausītu pēc iespējas skaidrākas atbildes par šiem jautājumiem. Paldies! You. Paldies un zaļo vārdā Bas Eikhauts. Aint. Nu, jums pa labi. Pārsteidzoši, vai ne? Labrīt, un paldies, Holalē kungs, par jūsu ievadu, bet es domāju, ka no kolēģiem jau dzirdējāt, ka es gan, gandrīz gribētu teikt, ka uh, šī stagnācija IKO mūs satrauc. Uh, bet arī e, cik spēcīgi komisija uz to reaģē. Mums rodas sajūta, ka komisija tik ļoti grib panākt globālu risinājumu, un es domāju, ka mēs visi piekrītam, ka globāls risinājums ir labākā opcija, jo ja visi kaut ko darīs, tas būs labāk, un tomēr progresi kao ir tik uh, e, nemanāms, ar tādiem jocīgiem, neērtiem lēmumiem, lēmumu priekšlikumiem, kas neko nepanāk, ir pienācis laiks Eiropas Savienībai parādīt IKO, ka mēs klimata rīcību aviācijas sektorā uztveram nopietni, pat ja IKO nevirzās uz priekšu. Protams, ir jāparāda, ka mēs esam gatavi iet tālāk. Un tas nozīmē, ka mums ir spēcīgi jānoraida šis te formulējums, kāds tas ir piedāvāts tagad. Proti, ka IKO un Korsija ir vienīgā sistēma. Bet tas nozīmē, ka, ja tas tiks pieņemts, tad tam būtu jābūt skaidram signālam uh, Um, um, attiecībā uz to, ka Eiropai ir jāiesniedz uh, iebildes. Varbūt jūs varētu skaidri par to izteikties, bet um, runājot par šiem formulējumiem, ko dzirdam, mēs vienmēr uh, teicām, uh, tas, vai mēs piedalīsimies, būs atkarīgs no tā, vai šie noteikumi būs pietiekami atbilstoši vides prasībām. Un, bet izskatās, ka uh, IKO Monreālā tas viss varētu tikt vājināts. Es jums jautāšu uh, tieši un skaidri, Vai jūs uzskatāt, ka šīs kompensācijas mehānisma noteikumi ir pietiekami atbilstoši vidas prasībām? Es tā nedomāju. Un uh, kāds ir jūsu viedoklis? Un tas pats attiecas uz alternatīvo no, uh, degvielu noteikumiem. Mums ir jābūt skaidrākai valodai un uh, spēcīgākai Eiropas komisijas nostājai attiecībā pret IKAU. Un par to gribētu dzirdēt, ko Hololē kungs teiks. Tagad uh, ideja vārdā Silvijas Adone, lūdzu. Acīm redzot, viņa nav ieradusies, vai kāds cits no ID grib runāt? No EKR? Vondras kungs? Jā, liels paldies. Pāris punkti. Pirmkārt, CO2 emisijas ir globāla problēma, tāpēc arī risinājumam ir jābūt globālam. Mums būtu jāpriecājas, ka Korsija pastāv Un pilnīgi noteikti mēs varam uh, izdarīt spiedienu, lai panāktu vairāk, bet es domāju, ka tā pēc būtības ICAO ir vienīgā globālā organizācija, un tas ir labi, ka viņi mēģina rast risinājumus. Otrkārt, kāda ir mūsu iespējamā ietekme, ko mēs varam darīt, ja nebūsim apmierināti ar progresu IKO ietvaros, ko mēs varam ietekmēt, lai pārliecinātu viņus kaut ko darīt vairāk, jo, manuprāt, ir labāk to darīt globālā līmenī un Eiropas Savienības līmenis būs tāds vietējs risinājums. Tas nebūs globāls risinājums. Uh, Pilnīgi noteikti Eiropas Savienība ir daudz ieguldījusi aviācijas liberalizācijā pēdējo desmitgadu, desmitgažu laikā. Un tā rezultātā aviācija tagad ir visiem pieejama Eiropā. Es atceros, pirms 20 gadiem tikai bagātie varēja kaut kur aizlidot. Tātad, ja mēs virzām uz priekšu šos jautājumus, tādā vietējā līmenī, Eiropas Savienības mērogā, tad ietekme būtu tāda, ka um, gaisa transports būtu pieejams tikai uh, bagātiem cilvēkiem. Ko komisija ir plānojusi darīt, lai saglabātu uh, aviācijas pieejamību arī uh, vienkāršiem cilvēkiem? Paldies, un pēdējais koordinators Silvija Monika no GOE. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, un eh, paldies par jūsu ievadvārdiem. Un eh, mēs ar ambiciozām domām varam doties tālāk šajā darbā, un es uzskatu, ka mēs nedrīkstam mūsu ambīcijas atšķaidīt, lai nebūtu tikai tā, ka mēs runājam par zaļajām idejām, bet eh, tas eh, īsti nedarbojās. Jebkurā gadījumā samazināt uh, izmešus avio kompānijās, tātad um, avio nozarē ir pietiekami sarežģīti. Ir nepieciešami ilgtspējīgi degvielu risinājumi un, protams, ikvienai dalību valstīm vajadzētu uh, veidot savus eh, biodegvielas maisījumus, kas eh, būtu eh, kas būtu ilgtspējīgi. Šobrīd daudz tiek runāts par tā saucamo biopetrolēju, bet um, <clears throat> Kā mēs to panāksim, es tā īsti nezinu. Problēmas ir ļoti daudz. Viena no tām ir arī um, kompensāciju um, mehānisms. Un es vēlētos jums pajautāt, kādā veidā mēs varētu nodrošināt to, lai šīs te, šie te kompensācija mehānismi darbotos pat, ja izmeši piedo, pieaug, un mums vajadzētu nodrošināt eh, tādas kompensācijas, kas eh, darbotos, lai nebūtu tā, ka eh, tas tiek uzliks nodokļu maksātājiem. Tātad, kā mēs varam nodrošināt samazinājumu godīgu un adekvātu? Uh, Un e, šeit tad man ienāk prātā doma, ka vienas nozars vai viena sektora izmešas var kompensēt ar cita sektora samazinātiem izmešiem. Un tomēr, jebkurā gadījumā e, šķiet, ka mehānisms vēl nav izstrādāts, jo ja mēs e, skatāmies uz citām degvielām, tad aviācijas degvielas nodokļi nav adekvāti un iespējams, ka e, vajadzētu e, šīm degvielām uzlikt tādu pašu nodokļu slogu, kā tas ir ceļu transportam. Okay, thank you very much. Ļoti labi, paldies. Paldies koordinatoriem. Tas ir e, pirmās kārtas noslēgums un ir ļoti konkrēti jautājumi uzdoti. Es zinu, ka Jums šobrīd notiek zināms process ar uh, juridiskiem uh, ierobežojumiem, bet uh, es gribētu tomēr, lai jūs izmantojat šo uzklausīšanu, lai precizētu komisijas priekšlikumu un pozīciju. Lielas paldies priekšsēdētāju kungs un paldies visiem koordinatoriem par viņu jautājumiem un komentāriem. Kā jūs pareizi norādījāt, nebija vienkārši šie jautājumi un es centīšos atbildēt. Uh, Eh, cik vien labi varu. Korsija schēma nav perfekta. Tā pilnīgi noteikti nav perfekta. Un tas, kas mums ir, tomēr ir vienīgais eh, globālais mehānisms, kas pastāv. Un pagāja arī ļoti ilgs laiks, līdz nonācām tur, kur šobrīd esam. Un jā, uh, Uh, ir uh, iespējas apiet noteikumus, ir elementi, kurus noteikti varētu uzlabot, bet, kā jūs uh, zināt, arī starptautiskajās sarunās tas ir kaut kas tāds, kur ir jāņem vērā dažādu uh, reģionu nostājas, viedokļi, un to es arī uzsvēru savā ievadrunā. Eiropa ir bijusi ļoti spēcīga, aizstāvējusi maksimāli ambiciozu līmeni, un tas bijis uh, iespējams šajā kontekstā, bet, protams, ka Eiropai nav vairākums. Svarīgi uh, ir tiešām arī panākt to, ka ir vairākums, kas grib uh, uh, ievies šo schēmu. 81 valsts, kas ir 76% no emisijām šobrīd. Un es domāju, ka tā ir atbilde uz globālu izaicinājumu. Un jā, uh, atbilde var būt ambiciozāk, un mēs esam centušies to sasniegt, bet tāda no nu, ir tagadējā situācija, un ļoti svarīgi ir arī tas, lai šī korsijas schēma sāktu uh, tikt ieviesta. Un mēs arī gribam to ieviest, un mēs gribam, lai arī tās valstis, kurām ir milzīgs potenciāls samazināt emisijas, būtu daļa no šīs schēmas, un mēs nemēģinam atrast veidus, kā izvairīties no šīs schēmas, jo mums tā ir vajadzīga, lai mēs varam panākt progresu globālā mērogā tas ir kaut, kāda, kaut kas tāds, kas ir jāpieņem, tā ir tagadējā situācija, un mēs visu laiku turpinām um, virzīt to visu uz priekšu, par to nav šaubu, Un uh, ir skaidrs, ka schēma nav perfekta, bet tā ir vienīgā starptautiskā globālā mēroga schēma, lai uh, risinātu izaicinājums, kas ir šajā globālajā nozarē. Šodien galvenais uh, jautājums, uh, protams, ir par šo te ekskluzivitāti, par to, ka tā ir vienīgā schēma, un es esmu ļoti pateicīgs arī priekšsēdātājiem par to, ka uh, Eh, viņš norādīja uz to, ka man arī ir tādi uh, ierobežojumi manā darbā, juridiskas dabas ierobežojumi. Un es nevaru uh, tādu skaidru iespēju ies, no tā ieņemt, bet, manuprāt, uz to norādīja arī savā ievadrunā. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka uh, situācija ir tāda, kā jau es izklāstīju. Uh, IKO rezolūcija, asamblējas rezolūcija nav juridiski saistoša, tā nav jāievēro Eiropas Savienībā vai dalību valstīm savā um, likumdošanā. Bet, ja būtu šāda ekskluzivitātes klauzula, tad uh, jebkādi uh, citi uh, pasākumi, uh, kas tiek veikti, lai samazinātu globālā mērogā uh, CO2 emisijas, būtu jāpielāgo uh, Korsijā, uh, izņemot, ja tas ir vietējams transportam. Es ļoti skaidri teicu, ka komisijas prioritāte ir uh, ievērot ETS noteikumus un nodrošināt Eiropas Savienības automāmiju pieņemt uh, likumdošanu. Par to nav šaubu. Mēs šajā jautājumā nepiekāpsimies un to gribu skaidri uzsvērt. Mēs arī aicinām dalību valstis rīkoties IKO asamblējā tā, lai netiktu uzlikts uh, Um, pienākums uh, Eiropai kaut ko darīt vai nedarīt. Un es nevaru anticipēt, uh, um, vai uh, komisāru kolēģija atbalstīs šo ekskluzivitātes formulējumu kā rezolūcijā, bet drīz tas tiks nodots arī parlamentam, kad tas tiks pieņemts, un jūs varēsiet uh, ar to iepazīsies. Mūsu mērķis ir, lai šī rezolūcija nevarētu tik interpretēta vēršoties pret Eiropas Savienību, piemērojot ETS. Eiropas Savienībai ir jāspēj īstenot ambiciozu klimata politiku. Tas ir tas, ko komisija arī centīsies panākt, par to mēs cīnīsimies. Un tas ir tas, ko komisija arī tagad iesniegs. Protams, tas vēl būs pēc tam jāapspriež ar dalību valstīm, bet es domāju, ka uh, Tas ir arī skaidrākais, ko varu uh, pateikt šobrīd, nepārkāpjot tos ierobežojumus, kas man pastāv. Un uh, es domāju, ka jūs paši varat izdarīt secinājumus. Es arī ļoti uzmanīgi uzklausīju to, ko koordinātori teica. Un uh, es arī ļoti uh, skaidri zinu, kāda ir šīs komitejas uh, pozīcija, runājot par uh, šo ekskluzivitātes jautājumu. Daži no citiem punktiem cenšoties uh, atbildēt, um, un viens no tiem bija arī par uh, šīm te smagajām degvielām vai par degvielām, kuru pieminēja kolēģi no sociāldemokrātiem. Es tikai gribētu uzsvērt, ka šajā konkrētajā gadījumā mēs um, pilnīgi noteikti um, vēlamies nodrošināt to, lai atbilstības kritēriji uh, Eh, jaunajām degvielām, kas vēl ir jāizstrādā un jāpieņem eh, IKO, iet pēc iespējas tālāk attiecībā uz eh, šo apstākļu kvalitāti. Gribēju tikai skaidri to pateikt, šī diskusija netiek paredzēta šajā te asamblējā, kas notiks, bet tas tiks apspriests turpmāko trīs gadu laikā pēc šīs asamblējas. Uh, Um, bet, uh, jā, šīs degvielas, kurām ir zemāki um, CO2 izmeši, um, tiks apspriesti, un um, eksperti uzskata, ka šādas degvielas um, diez vai būs, un fosilās degvielas netiek uzskatīts par ilgtspējīgām, un uh, tas arī novērsīs to, ka šādas diskusijas izvērtīsies Parīzes nolīguma kontekstā. Es gribētu arī nodrošināt to, lai mēs nesaskārtos ar šā, šādu situāciju, bet, kā jau es teicu, šīs sarunas vēl tikai notiks. Un tad jautājums, uh, kas tika pacelts par uh, izlīdzināšanu, jeb kompensēšanu, ko uzsvēra komisijas vicepriekšsēdātājs, komitejas vicepriekšsēdātājs. Šie noteikumi uh, uh, tos Eiropas eksperti uzskata par pietiekami labiem, diezgan labiem. Tehniskā konsultācijas komiteja uh, runā par ieviešanu un uh, šeit ir tiešām neatkarīgi eksperti, kas ir komisijā, un mums viņi jāņem vērā. Mums ir ļoti rūpīgi jānovēro viņu darbs, un uh, pirmais uh, kompensāciju uh, Saraksts tiek gaidīts 2019. Eh, gada beigās, 20. gada sākumā, un mūsu pozīcija šeit arī ir bijusi ļoti skaidra, ka mēs vēlamies eh, tādu kvalitatīvu izmešu izlīdzināšanu, un mēs darīsim eh, visu, kas ir mūsu spēkos, lai to panāktu, bet es domāju, ka arī jūsu vēstījums ir skaidrs, bet arī mūsu pozīcija ir diezgan skaidra, kā jūs zināt, tad uh, gala rezultāts ir atkarīgs ne tikai no Eiropas, bet, kā jau es arī vairākās diskusijās norādīju, pateicoties Eiropas intervencijai, mums ir izdevies panākt ambiciozākus rezultātus. Un tad varbūt arī pāris vārdi par šo te jautājumu, kas tika uzdots par degvielas nodokļiem kā iespējamu papildus pasākumu. Šeit atkal um, es esmu tādā sarežģītā pozīcijā, nespēju anticipēt, ko darīs vai nedarīs jaunā komisija. Tā, protams, ir uh, nākamās komisijas prerogatīva par to lemt. Un šeit, uh, kā komisijas ierēdnis, es uh, nevaru uh, jau tagad pateikt, ko tad viņi nolems. Uh, bet es domāju, ka visi jūs arī ļoti uzmanīgi uzklausījāt, ko jaunievēlētā komisijas priekšsēdētāja teica savā runā parlamentā, kur uh, viņa minēja diezgan augstas ambīcijas attiecībā uz cīņu pret klimatu pārmaiņām un arī nepieciešamību visiem sektoriem darīt savu daļu. Un tas, protams, attiec arī uz aviācijas sektoru. Komisijā Ir arī diskusijas par um, plašāku kvalificētā vairākumu balsojumu piemērošanu, runājot par uh, jautājumiem, kas ir saistīti ar izņēmumiem um, no uh, degvielu nodokļu uh, Eh, direktīvas, un eh, komisija tiešām vēlētos eh, šeit kvalificētā vairākuma balsojumu, un es domāju, ka šobrīd manā pozīcijā būtu tikai godīgi teikt, ka visas piemās iespējas tiek apsvērtas un politiskās izvēles tiks izdalīt, izdarītas jaunajā komisijā kopā ar parlamentu, un mēs varam apsvērt visas opcijas. Uh, bet es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir arī raudzīties uz tām uh, iespējām, kuras es savā ievadrunā jau aprakstīju, un jo īpaši tās, kuras uh, pat tiešām arī uh, nodrošina alternatīvu uh, kerozīnu lietošanai. Un, uh, Es domāju, ka Eiropa nākotnē varētu būt tā, kur iezīmē ceļu, kura uh, uzņemas ambiciozu mērķu sasniegšanu un rada uh, apstākļus uh, ilgtspējīgu aviācijas degvielu attīstībai, jo tas var spēlēt uh, būtisku lomu, tādu vienkāršu risinājumu nav, un tas arī tika norādīts, ka aviācijas sektorā uh, vēl ir ļoti tāls ceļš ejams. Uh, Bet uh, es domāju, ka mums ir uh, jābūt pionieriem, mēs to esam jau darījuši, esam gājuši pa priekšu. Un es domāju, ka ir svarīgi, lai būtu šis te pasākumu gros, kas ir pieejams, ir jāskata dažādas iespējas, skatām arī pētniecības un inovāciju jautājums, un, kā jau es teicu, uh, ies, iepriekš tas, ka katram Uh, spēlētājiem uh, aviācijas tirgu Eiropā ir uh, jālido vairāk kilometrus nekā um, ir nepieciešams, ka nav ieviests vienotās Eiropas debesis, tas arī nav pieņemami. Tātad ir jādara viss, ko mēs varam darīt, lai samazinātu aviācijas uh, ietekmi uz klimatu, un tas ir jāskat arī globālā mērogā. Un, protams, uh ECR grupas eh, koordinators man uzdeva jautājumu par to, vai eh, aviācija arī nākotnē būs eh, viens no prioritējumiem trans transporta veidiem. Protams, ka būs, jo tas veicina mm, savienojamību, jo, piemēram, pirms 30 gadiem ne visi reģioni un ne visas valstis uh, bija savienot savā starpā ar aviācijas palīdzību, un tomēr aviācijai ir jātīstās, un tā ir jāsamazina arī sava vides pēda. Bet, lai to nodrošinātu, mums ir nepieciešami papildus pasākumi. Jo Tikai tā aviācija varēs dot savu artavu izmešu samazināšanā. Esmu pārliecināts, ka bija arī tādi jautājumi, uz kuriem man neizdevās atbildēt, bet um, ar to arī savus atbildes vārdus beigšu. Paldies! Paldies! Um, ka un to jūs arī pieminējāt šajā komitejā un politiskajās grupās ir liela interese par šiem jautājumiem un kas ir saistīta ar savu ekskluzivitātes klauzulu. Tas attiec ne tikai uz komisiju, bet um, mēs uh, sadarbībā ar padomu strādāsim, jo tās ir dalība valsts, kas pieņem galīgo lēmumu. Bet uh, jūs varat rēķināties ar mums, mēs uh, cik vien iespējams izdarīsim spiedienu uz dažādiem spēlētājiem, jo Mēs nevaram nekādā veidā likt uz spēles eh, patreizējo regulējumu. Tagad pārējām pie otrā jautājuma un atbilžu raunda. Līdz ar to šobrīd jautājums var uzdot ik viens, kurš to vēlas. Es jau esmu. Ok. Ok. The secretary will follow. So we will start with Mr. Volken from the SND. Volken kungs, SND. Paldies par uh, jūsu teikto un par to, ka ieradāties pie mums. Es domāju, ka nav pārspīlēti teikt, ka esmu vīlies, kā jau daudzi kolēģi arī šeit uh, izteicās par šo te progresu uh, un arī ņemot vērā uh, to, ka jaunieši iziet ielās šī šī vienošanās ir uh, sitiens vēderā visiem, kas vēlas lielākas ambīcijas šajā jomā. Jūs teicāt, ka korsijas sistēma nav perfekta, tā ir pilnīgi neperfekta, es pat gribētu teikt, mēs šobrīd piedzīvojam stratēģiju, ka ar korsija tiek um, izdarīts mēģinājums reģionāls sistēmas, kas darbojas labāk, uh, tā kā atcelt, un tāpēc arī šī te ekskluzivitātes pieeja Um, manuprāt, un es domāju, ka arī Eiropas parlamentam tāda nostāja būs, ka tas nav pieņemami. Jūs izteicāties par ekskluzivitāti, kas man nedaudz samulsināja, tāpēc pārjautāšu, vai ar šo ekskluzivitātes noteikumu tomēr būtu iespējams Eiropas Savienības ietvaros a, uh, aplikt kerozīnu ar nodokli. Un, ja jā, tad kādos apstākļos tikai nacionāliem lidojumiem, tikai lidojumiem starp Eiropas Savienības valstīm vai lidojumiem uh, Eh, kas paceļas vai nolaižas Eiropas Savienībā arī no trešajām valstīm. Es saprotu, ka jums ir eh, jābūt eh, konfidenciālam. Es neprasu tātad, kāds ir jūsu plāns, es vienkārši prasu, kas tad juridiski būtu iespējams saskaņā ar šo klauzulu. Question. Paldies par šo ļoti konkrēto jautājumu, un jā, protams, Mēs nevēlamies izdarīt vēl papildus e, spiedienu uz jums, bet, kā jūs redzat, mēs niansēt vēlamies iedziļināties šajās lietās. Paulus no zaļo grupas. Un e, papildu jautājumam ir atvēlēta viena minūte. Lūdzu, nepārsniedziet to. Pauls kundze, jā, paldies. Paldies par jūsu ievadvārdiem. Korsi ir paredzēta kā kompensācijas mehānisms, bet lai mēs kaut kādā veidā saglāktu, saglābtu klimatu, mums ir nepieciešams nulles emisiju pasaule. Korsija tur neko nedarīs, nekādas kompensācijas to nepanāks, un nekādas citas schēmas tāpat nē. Man ir viens pavisam konkrēts jautājums. Vai ir kādas aplēses par to, vai, e, piemēram, lauka, apstrādāti lauki, un eh, kā jūs domājat eh, nodrošināt ilgtspējīgas degvielas? Es uzskatu, ka svarīgi runāt arī par to, ka mums ir jāuzliek eh, petrolēs nodoklis. Un um, arī lidojumus uz un no Eiropas Savienības iekļaut ETS. Paldies! Thank you! Paldies! Delī kundze no S&D grupas. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Un es eh, vēlētos sākt ar sekojošo. Mēs vienmēr esam iestājušies par to, ka visām transporta nozarēm, visiem sektoriem ir jāsamazina izmeši. Uh, bet eh, šobrīd šķiet ir tāda sektora, kuri tā reāli samazināt izmešas nemaz nevēlās. Mēs, eh, kā Eiropas Savienība, nekad nevaram akceptēt to, ka korsija tiks uzskatīts par vienīgo tirgumu piemēroto pasākumu. Nav tā, Eiropas Savienība vienmēr darīs visu, lai samazinātu CO2 izmešas. Tā kā tā ir vienīgā globālā schēma, tad eh, es, eh, protams, saprotu, ko jūs teicāt, bet nevar būt tā, ka mēs neko nevaram darīt, lai to uzlabotu. Vēl jau vairāk, eh, ja tā neiet roku rokā ar mūsu izvirzītajiem mērķiem, mums ir Eiropas Savienība šobrīd strādā pat pie saviem ETS, samazinā, ETS e aviācijai. Protams, ar Korsiju, IKO mēs varam mēģināt samazināt ietekmu uz klimatu un to pēdu, ko atstāja aviācija. Bet eh, patreiz mēs esam runājuši ļoti daudz par šo kompensē, kompensējamību, bet eh, kāda ir komisijas nostāja? Jo korsija piemērošana Eiropas Savienībā ir eh, varbūt laba lieta, bet mums ir jāskatās globālā līmenī jo tas tiek pasniegts kā risinājums, bet patiesībā tas mūsu mērķis sasniegt neļaus. Paldies! Reņu vārdā. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, prieksēdētāji kungs. Ģenerāla. Ģenerāla direktora kungs. Eh, karbona emisiju samazināšanas ir ļoti nozīmīgs izaicinājums Eiropiešu un viņu bērnu veselībai. Mēs saprotam jūsu E, pienākumu ne, ja respektēt konfidencialitāti rezolūcijas sakarā, bet tomēr sagaidot e, nākamo IKO asamblēģi un lai uzlabotu sarunu caurskatāmību, ir būtiski tas, ka komisija vismaz vistuvākajā laikā ziņo parlamentam par sagatavošanas dokumentiem šai sanāksmēji. Merci. Any other... Paldies. Vēl kādi jautājumi? Tā tad eh, par dokumentu apmaiņu. Protams, visi politiskie spēki atbalsta jau kādus mērus, ko jūs eh, īstenotu, lai palielinātu caurskatāmību, arī dokumentu apmaiņas ziņā, protams, bet um, jūsu direktorāts un mūsu komiteja, mūsu sadarbība būtu vēlama, jo, protams, caurskatāmība tikai un vienīgi palīdzēs viest lielāku skaidrību un samazināt neskaidrības un arī nesaprašanos. Līdz ar to lūdzu arī mēs uzsveram caurskatāmības svarīgumu. Paldies! Priekšsēdētāja kungs, un vēlētos pateikties visiem, kur uzdeva šajā papildus jautājumu raundā savus jautājumus. Varbūt eh, es par dokumentu pieejamību tikai komentārs. Visi dokumenti, kuri tiek iesniegti IKO ģenerālajā asamblējā, ir pieejami IKO eh, mājaslapā. Līdz ar to informācija pieejama in, ir. Un, protams, kad eh, komisijas kolēģija būs eh, pieņēmusi konkrētos dokumentus šodien, tad mēs jums tos nosūtīsim. Bet eh, tagad par jūsu jautājumiem. Jūs pieminējāt, un es jau iepriekš arī atbildēju uz šo ekskluzivitāti. Un vēlreiz griežos pie jums ar lūgumu būt pacietīgiem. Tātad man ir noteikumi, kur saista manas rokas un nevar tālāk par to runāt. Jautājums par nodokļiem un šo ekskluzivitāti. Ekskluzivitātes jautājums nav saistīts ar spēju uzlikt nodokli Eiropas Savienībā. Un, ja tāda būs politiskā griba, tad eh, mēs, protams, to darīsim. Darīsim, izvairoties no iespējams diskriminācijas. Bet eh, jautājums par to, ka mēs dodamies nulles izmešu virzienā. Šis jautājums, protams, ir um, aktuāls, bet uh, šobrīd īstenotie pasākumi un mēri ar tiem vien nepietiks, līdz ar to ir vajadzīgi papildus pasākumi. Un vēl ilgtspējīga aviācijas degviela arī ir būtisks solis uz priekšu, lai iespējami panāktu nulles izmešu pasauli. Bet um, vismaz pēc mūsu domām šo nulles izmešu pasaule nebūs rīt un tuvākajā nākotnē. Tagad par šo uh, dubulto grāmatvedību vai dubulto aprēķināšanu. <clears throat> Mums ir nepieciešams uh, skaidrs politisks lēmums, kā to ir atrunājusi arī Parīzes līguma sestā panta <clears throat> punkti. Un eh, šobrīd eh, gan eh, Parīzē atrunātais, gan arī iepriekšējie noteikumi, kas attiec uz aviāciju, tie prasa uh, striktus noteikumus, un šie noteikumi tad attiecas arī uz Korsiju. Tam ir jāiet uh, roku rokā Tas arī varbūt eh, lielos vilcienos ir tas, ko var pateikt šobrīd. Paldies! Vai ir vēl citi jautājumi? No koordinatora puses, jo mums vēl ir palikušas divas, eh, desmit minūtes. Tā tad vai koordinatori vēlētos uzdot vēl papildu jautājumu saviem sākotnējā raunda jautājumiem? Līdzkungs? Jā, es gribētu Hololē kungam tā precīzāk pajautāt, kā, eh, jā, viņš citēja jau ļoti pamatoti komisijas eh, priekšsēdētāju, bet kā viņš to interpretē? Eh, klimata neutralitāte 2050. gadā un tomēr Korsija tiek uzsvērts kā svarīgs instruments. Es gribu visiem pateikt, Korsija emisijas aviācijā vispār nesamazina Un arī tas, kas uh, nāk klāt kā papildus emisijas, tas tiek kompensēts uh, ar tādiem uh, miglainiem pasākumiem. Mums būs emisiju pieaugums, drastisks pieaugums. Un, ja mēs tik un tā gribam uh, kļūt klimata neitrāli, tas nenozīmē, ka privātajā jomā un tērauda nozarē un citās nozarēs, ka tur mums būs jādara vēl vairāk, lai uh, mazinātu uh, emisijas atmosfērā. Un es gribētu vēlreiz pajautāt uh, ģenerāldirektoram, vai nevajadzētu to ņemot vērā, uh, tomēr skaidri pateikt, korsija ir slikts, slikts mehānisms, bet politisku apsvērumu dēļ kaut kāds, uh, kaut kāda virzība ir vajadzīga, kā vienkārši, ka varbūt tomēr būtu skaidri jāpasaka, ka tas ir tik tālu no tā, ko Ursula Fonderlajen, kā jaunā komisijas priekšsādātāja, mums ir noteikusi kā ceļu. No, no S&D papildu jautājums nē. Renew arī nē. Zaļie. Jā, es tomēr vēlētos Hedelē kungam pajautāt par tiesiskumu. Mans kolēģis jau to arī pieminēja. Jūs nevarat visu laiku slēpties aiz IKEO noteikumiem. Ir arī tādi juridiski, juridiski analīze, un ja tas tiks pieņemts, ko tas Eiropai dos? ETS iekšzemes lidojumiem. <clears throat> Bet lidojums eh, starp Franciju un Vāciju skaitās kā starptautisks. Nē, tas ir Eiropas Savienības iekšējais lidojums. Otrs. Eh, šobrīd laiks nedarbojas mūsu labā, un mums ir beidzot jāpasaka, ka, ja nepietiks ar šiem noteikumiem, tad mums pašiem ir jāievieš papildus nosacījumi lidojumiem no Eiropas Savienības uz trešajām valstīm. Jums ir jābūt pilnīgi skaidrai atbildēji ar šo juridisko, varbūt neskaidrību šobrīd. Komisijai ir jāsaprot un arī jāpasaka Eiropas parlamentam, kā jūs uz to skatāties. Pretējā gadījumā mēs nevaram pieņemt savu nostāju, neslēpjoties aiz IKEA noteikumiem. Groups, so... Citas politiskās grupas, ID. the <laughs> only coordinators Tātad, eh, jā, es nevarēšu dot vārdu visiem, tikai koordinatoriem. ECR, GO, nē. E. Labi. Tad eh, uz šiem diviem pēdējiem jautājumiem vai komentāriem lūdzu atbildiet. Paldies, paldies, prieksēdētāji kungs. Divi eh, sarežģīti jautājumi, grūti atbildāmi. Tātad oglekļa neitrāla pasaule līdz 50. gadam. Protams, ambīcijas ir ārkārtīgi augstas un ir labi, ka e, prieksēdētāja, komisijas prieksēdētāja ir skaidri pateikusi, kā viņa raugās uz šo, uz šiem mērķiem. Es neteicu, ka kors ir kas slikts, tā es neteicu. Par Korsiju vienošanās tika panākt 16. gadā, un tā pilnīgi mēs to joprojām vēl neesam īstenojuši, bet par Eiropu runājot, mēs nekad neesam uzskatījuši Korsiju par kaut ko unikālu. Mēs vienmēr Korsiju uzskatām tikai kā vienu no īstenojumajiem pasākumiem. Šādu mēru, ko darīt, ir daudz. Un šajā pasākumu kopumā, pasākumu grozā Šādu pasākumu ir daudz. Vienlaicīgi, protams, Korsija iet eh, oglekļa neutralitātes virzienā. Ja mums nebūtu šādas korsijas vai kādas citas eh, globālas schēmas, tad eh, mēs dzīvotu vēl sliktākā pasaulē nekā šobrīd. To jau vairāk kārt ir teicis mūsu atbildīgais komisārs, ka ir uh, jābūt šādai globālai schēmai, jo tikai globālā līmenī mēs varam risināt tos izaicinājumus, kas ir mūsu priekšā. Un, e, piemēram, e, tādi pasaules reģioni, kur attīstās ļoti strauji ekonomiski, tie neatrodas Eiropā. Līdz ar to Korsija, kas arī attiec uz šiem reģioniem, ir svētīga. Jā, bet, e, protams, ka Korsija ir solis pareizajā virzienā. Kā jau es teicu, savos ievadvārdos korsī tiks pārskatīta laika gaitā. Un eh, arī citi pasākumi, arī tie iet roku rokā ar korsī un viens ar otru Arī tie tiks pārskatīti, ja būs tāda nepieciešamība. Tātad, kā jau es teicu, patreizajā situācijā abas schēmas darbojās un doma ir, ka varbūt ar laiku paliks tikai viena, bet um, es negribu šeit teikt neko tādu, kur pēc tam citējot varētu tikt uh, nedaudz sajauks tas, ko es saku. Bet uh, saskaņā ar ETS direktīvu mums. Uh, kopā ar citiem komisijas ģenerāldirektorātiem ir jārīkojas, un tas ir mūsu juridiskais ietvars. Paldies! Paldies! Tā tad mēs esam pabeiguši šās dienas pirmo uzklausīšanu, tagad 5 minūtes pārtraukums, un tad pārējiem pie nākamā darbkārtības punkta. Colleagues, oh wow, wow that's loud. Okay, uh, thank you very much. Um, colleagues, the uh, our chair has. Kolēģi, mūsu priekšsēdētājam bija jādodas uz citu sanāksmu, atkal vienam no vicepriekšsēdētājiem ir jāturpina šīs sēdes vadība. Un. Thank you very much. Ja mēs varētu ievērot lielāku klusumu, un šajā sēdes daļā būs viedokļa apmaiņa ar. Uh, Envi un Grau ģenerāla direkcijām par būtiskāko ķimikāliju uh, leģislatīvajiem tekstiem, un mēs ris, uh, risināsim dažādos trūkumu novēršanas jautājumus. Būs arī jautājumu un atbilžu sesijas, bet vispirms es došu vārdu abiem runātājiem desmit minūtes. Uh, Tas nozīmē piecas minūtes katram runātājam. Vispirms dodu vārdu Petinelīkungam no Grau ģenerāldirekcijas un pēc tam Sadauskas kungs no NV ģenerāldirekcijas. Petinelīkungs, sāksim ar jūsu uzstāšanos. Paldies priekšsēdātāji godējumi deputāti. Eiropas Savienība. Uh, pirms 50 gadiem sāk strādāt pie lauksaimniecības ķīmijas jautājumiem un apņēmās nodrošināt augsta līmeņa protekciju cilvēku veselībai un videi, kas ir ļoti būtisks uh, aspekts iekšējā tirgu. Pašreizējais uh, juridiskais ietvers skār ķīmiskas vielas pesticītus, mēsloģumus, um, eh, ūdeni un atkritumus eh, no to patērēšanas brīža līdz to no iepludināšanai atpakaļ eh, vidēji. Un šeit mēs, mums ir jāatbild uz trim jautājumiem, ko Eiropas Savienība ir sasniegusi ķimikāliju jomā. Eh, katrā ir, ir ap 40 direktīvām, kur ir katrā nosacījumi, kādi ir stipri un vājie punkti. Uh, E, ķīmisko vielu leģislatīvajos tekstos, un mūsu izvērtējums skar visus soļus lēmuņu pieņemšanas procesā Eiropas līmenī, sākot ar identifikācijas, beidzot ar riska pārvaldību. Tāpat arī mēs runājam par noteikumu ievērošanu no dalībvalstu puses. Šī veselības pārbaudē. E, iekļauj arī rīč, atbildes uz rīč jautājumiem un veselības pārvaldi kopumā nu, eh, nozīme norāda to, ka mūsu leģislatīvie teksti aptver visus uh, bīstamos aspektus, ko tās var iekļaut. Tās arī pārēdz uh, ievērojumu progresu un Eiropas Savienības eh, pievienotā vērtība ķīmisko vielu jomā ir augsta. Mūsu politika un lēmumu pieņemšanas process ir iedvesmojis daudz valsts ārpus Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienības eh, līmenī, harmonizācija, kopie standarti nodrošina kopīgs augsts standarts cilvēku veselības pasargāšanā un vidas aizsardzībā Eiropas Savienībā. Tāpat tas stiprina iekšējo tirgu un stiprina kopējo efektivitāti um, pieredzes un resursu apmaiņu. Bet mēs arī identificējām uh, iespēju darbu uzlabot, kad ir runa pār leģislatīvo tekstu ieviešanu un mūsu sadarbības kapacitāti. Attiecībā uz uh, ieviestajām precēm ir jānodrošina gan patērētāja aizsardzība, gan taisnīga konkurence starp Eiropas un ārpus Eiropas uzņēmumiem. Tas iekļauj arī tiešsaistes pārdošanu, uh, jo aizvien vairāk preces tiek pārdotas tiešsaistē. Liels daudzums preču tiek ievests no ārpus Eiropas un e, ekonomiskie e, operatori nevar garantēt to, ka viņu platformās pārdotie produkti e, nesatur neautorizētas vielas. Un nereta autorizācijas ir nepilnīgas vai pat uh, iztrūkstošas. Šeit ir liels svars tam, vai ekonomiskie spēlētāji izprot šo jautājumu nozīmi. Skaidri noteikumi e, atvieglo no, to ievērošanu. Tas ir svarīgi mazākiem ekonomiskiem spēlētājiem, e, kuriem Eh, arī ir eh, mazāk resursu pieejami. Tomēr vēl ir zinām trūkumi, neizvērtējot riskus un bīstamību eh, ķīmiskajām vielām. Tāpat rodas papildus riski, ehm, izvērtējot šīs ķīmiskās vielas un to bīstamību. Eiropas Savienība saskars ar izaicinājumiem globalizācijas Eh, sakarā, kā arī pieaugot ķīmisko vielu ražošanas apjomiem ārpus Eiropas spēkā, arī ņemot vērā digi, eh, tehnoloģiskās pārmaiņas un digitalizāciju. Tāpat arī strauji mainīgais eh, ģeopolitiskais un ekonomiskais konteksts pieprasa saprātīgu ķīmisko vielu pārvaldību. Un mums ir arī lielā mērā jābūt pateicīgiem mūsu prasmīgajiem un talantīgiem darba spēkam. Mēs veidojam vienu no lielākajām ekonomikām pasaulē, kas pasargā patērētājus un arī dod iespēju izvēlēties Eiropas pilsoņiem. Kopumā ir lielāka uzticība Um, ķīmiskajā ziņā produktiem, kas ražoti Eiropas Savienībā, nekā ārpus tās. Tāpat tas dos mums iespēju e, pieņemt e, pamatotus un attiecīgus lēmumus, kā arī uzlabot tirgus uzraudzību. Un pēc šī izklāstes došu vārdu savam kolēģim Kestotisam. Paldies, Paulo! Runājot par patērētāju vidas aizsardzību. Likumdošana ir nodrošinājusi ievērojumus sasniegumus, piemēram, dažādu vielu apjomu, smago metālu un citu kaitīgo vielu apjomu samazināšanos. Taču mēs vērojam Eh, ievēro eh, zināmas eh, satraucošas tendences, piemēram, vīriešu auglības problēmas, kas pieaug. Parādās jauna veida vēža slimības, onkoloģiskās slimības un citas negatīvas tendences, pār kurām var bažīties, ka tos uh, izraisījušas ķīmiskas vielas, un tāpēc mums ir jādomā par politiskiem izaicinājumiem. Viens no tiem konsekvents regulējums, lai varētu garantēt visaptverošo protekciju tīpaši mazaizsargātām grupām. Piemēram, Eh, šeit ir runa par endokri, endokrīnajiem perturbatoriem, kur mums ir visaptveroša eh, pārval, pārbaudi, kas notiek. Otrkārt, identificēt eh, jaunos riskus, kam ir jāpievērš īpaša uzmanība. To varētu atbalstīt ar agrīnās brīdināšanas sistēmu. Treškārt, pašreizējās zināšanas par eksponētību bīstamām ķīmiskām vielām, to ietekmu uz vidu un veselību ir jāuzlabo. Mums ir vajadzīgi vairāk dati par šādām ķīmiskām vielām, lietotājiem un to eksponētību. Ceturtkārt, labāka informēšana un bīstamo vielu noteikšana precēs ir būtiska un nepieciešama aprits ekonomikai. Tāpat arī mums ir jādomā par lielāku atbalstu zaļajai ķīmiskai rūpniecībai nākotnē. Un kā norādīja Karlo Petinelli, leģislatīvie teksti par ķīmiskām vielām ir viena no efektīvākajiem un ambiciozākajiem pasaulē, garantē mūsu pilsoņu un vidas aizsardzību, bet tomēr ir daudzi izaicinājumi, kas ir saistāmi ar dažādiem vidas aspektiem. Jūnijā komisija organizēja augsta līmeņa konferenci, lai runātu par nākotni ķīmiskajām vielām un uh, mēs uzklausījām ļoti noderīgus devumus, kas mudināja veidot vispārīgākas pārdomas. Komisijas eh, priekšsēdētājs jau ir norādījis uz to, cik būtiski ir eh, panākt eh, nulles piesārņojumu Eiropā un Tas ir arī nozīmīgs aspekts mūsu nākotnē. Paldies! Okay, thank you very much. Uh, we have uh, we had two indications, three indications. Paldies. Uh, mēs. To you first. Jā, <clears throat> vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Kommissar. Paldies priekšsādātāji, paldies komisijai. Rīč un rīču ieviešana ir svarīga, lai pasargātu cilvēks no uh, bīstamām ķimikālijām, un es domāju, ka mums vajadzētu vēlreiz uzsvērt, ka ir svarīgi, lai Eiropas Savienība rūpētos par šādām lietām, lai tas nenotiktu nacionālā līmenī. Ķīmijas rūpniecība nebija uh, sajūsmā, kad mēs ieviesām rīču, uh, maigi sakot, uh, Bet eh, tad, kad tagad runājām ar ķīmijas nozars pārstāvjiem, ka viņi saka, Brexit kontekstā svarīgākais ir tas, lai rīč arī turpmāk būtu spēkā Lielbritānijā. Tātad nevēlas viņi eh, savu sistēmu ar birokrātiskiem šķēršļiem, atšķirīgiem eh, ražošanas procesiem un tā tālāk. Tas vēlreiz parāda, cik svarīga ir vienotajā tirgu vienota vidas likumdošana. Tā pašā laikā ir svarīgi, un to arī komisija norādīja, uh, ka to visu nedrīkst skatīt tā absolūtistiski. Ir vienmēr jāraugās, kāda būs kopējā ietekme, un ja kāda viela ražošanas procesā tiek lietota, tas vēl nenozīmē, ka eh, tas ir risks eh, cilvēkiem un ka tāpēc eh, tā ir jāaizliedz. Divi piemēri, kurus esmu rūpīgi pētījis un uh, komisijai arī esmu norādījis, ka te ir problēmas. Eh, pirmkārt, Hroms. Tur ir gaidāms arī tāds eh, neviennozīmīgs balsojums parlamentā. Daudzi parlamentā vēlas eh, um, zināmu Hroma savienojumu aizliegt, bet patērētājiem šeit nepastāv risks. Tas uh, ir bīstam tikai produkcijas ražošanas procesā, ja netiek ievērot noteikumi, ja um, mēs aizliegtu šo vielu um, Eiropā, tad kromētās detaļas vairs nevarētu ražot Eiropā. Uh, tās nāk no ārpus Eiropas, un tur apstākļi nav labāk. Otrs jautājums ir mikroplastika. Mikroplastmasa, uh, ja mēs tagad visur to visu gribam aizliegt, tad tam arī var būt dramatiskas sekas. Piemēram, mēs uh, apspriežam mākslīgos zālienus, alternatīvas, kas pastāv. Uh, Um, varbūt pat iespējami bīstamas um, sportistiem, var radīt savainojumus. Un uh, mēs taču tagad negribam ar ķimikālajie politiku padarīt sporta attīstības neiespējamību. Uh, Mm, sporta attīstība neiespēja. Mums ir vajadzīgas alternatīvas tehnoloģijas, eh, un tāpēc es gribētu lūgt komisiju izsvērt vienmēr eh, šos te aspektus um, un neteikt, ka viss vienmēr ir jāaizliedz, tik likts tiek kontestēts, vienmēr, vienmēr ir jānovērtē, cik eh, liela saskarsme ir cilvēkiem ar šīm vielām. Rīč arī tas ir iekļauts, un turpmāk arī to vajadzētu ievērot. Paldies! Um. Lūdzu! Hazekamps kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies Eiropas komisijai par uh, sniegto informāciju. Mūsu ķimikālī likumdošana noteikti ir jāatjauno, un kas mums ir uh, nepieciešams, šeit ir vajadzīgs tāds labs ietvars ķimikālijas, kas uh, ir kaitīgas un ir uh, zīdaiņu um, traukos, tās, protams, ir jāaizliedz. Uh, Uh, mums ir jābūt caurskatāmiem un jāpa, jāpiedāvā aizstāšanas iespējas. Tātad uh, saskarsme ar uh, bīstamām vielām ir jānovērš, jānovērš bīstamas kombinācijas. Mums jāizvairās no šī te kaitējuma, kas noved pie nāves gadījumiem. Mums ir jāparedz, jāatrod aizstājēji visām bīstamajām vielām, tas attiecas horizontāli uz visu likumdošanu. Un uh, mēs uh, šo pašu iemeslu dēļ uh, gribam aizliegt izmēģinājumus uz dzīvniekiem. Mums ir jāveic pilnīga riska analīze, un mums ir jāuzliek atbildība ražotājiem, un arī jāveicina aprites ekonomika. Tātad, um, ja mēs ilgāk pieļaujam bīstam vielu lietošanu, tas nozīmē, ka mēs eh, atsakāmies no ieguvumiem veselībai, veselai paaudzēji. Eh, profesors Rūdels eh, ļoti labi ķīmiju konferencē, ķīmisko vielu konferencē ehm, ļoti labi pateica, ka politika šobrīd galīgi nav līdzsvarota. Paldies! Um, Krist... Paldies! Kristela Šaldemās lūdzu. Jā, paldies. Arī es eh, vēlētos pateikties, ka mēs eh, par šo jautājumu runājam, jo ir ļoti svarīgi diskutēt par Eiropas Savienības eh, ķimikāliju likumdošanu. Un, kā jau iepriekšēja runātāja teica, ir ļoti svarīgi, lai mēs uzlabotu ķīmisko vielu likumdošanu, vai tas būtu rīčs vai arī cits lieta. Mums ir jāreģē daudz agrīnāk, arī atsevišķu ķīmisko vielu gadījumā, jo varbūt, ka mēs e, varam e, dalību valstīm ļaut pašām aizliegt izmantot e, bīstams ķīmiskās vielas. Piemēram, Dānijas valdība ir, uh, ir aizliegusi izmantot tādus plak plastmasas eh, traukus vai, teiksim, izstrādājumus, kur ir saskarsmē ar pārtiks produktiem. Tātad, piemēram, ja ir iespēja, ka var būt um, ehm, dažādi tātad augļa attīstības traucējumi, tad eh, nevar izmantot šādas plastmasas. Jebkurā gadījumā eh, valstis var aizliegt konkrētas ķīmiskās vielas. Es uzskatu, ka ja ir zinātniski apstiprināta pētījumi, ka kāda ķīmiskā viela ir kaitīga, tad tā ir jāaizliedz nekavējoties un nevis pēc pieciem, desmit gadiem, kad par to būs vienojušās visas valsts. Līdz ar to mums ir daudz agrīnāk, ātrāk un labāk jārēģē. Es eh, piekrītu, ka mums ir labākā ķīmisko vielu aizsardzības likuma, pareizi sakot, iedzīvotāju aizsardzības no ķīmiskajām vielām likumdošana pasaulē. Uh, Piekrīt, bet tomēr mums vēl ir daudz darāmā, un mani priecē tas, ka jaunā komisijas priekšsēdētāja pateikusi, ka likumdošana ķīmisko vielu sakārtošanā ir jāuzlabā. Tātad mums ir daudz ātrāk jānoreaģē uz to, ja ir pierādījumi, ka kāda atsevišķa ķīmiska viela ir bīstama. Thank you. Uh, Ms. Rees. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir visambiciozākā ķīmiskā likumdošana pasaulē, to arī atgādināja komisijas pārstāve, arī mēs eh, uzskatām tāpat un mēs ar to lepojamies. Un, protams, E, mums ir bijušas zināma bērze arī priekšējo komisiju. Mēs e, tika runāts par endokrīniem perturbatoriem, un to jau arī norādīja komisijas pārstāvis, ka šobrīd tiek e, veiktā veselības pārbaude, un atcerēsimies arī glifozātu sāgu un arī likumdošanu par pesticīdiem pēc mūsu īpašās komisijas darba. Un tagad šo rīt es vēlētos pārstāvot kolēģi Osčiku, kurš eh, nevarēja būt klāt. Vēlējos uzdot viņa jautājumus Uh, angļu valodā. Pētījumi rāda, ka atsevišķas vielas, tā skaitā plastmasas, uh, nonākot saskarsmē ar pārtiku, var kļūt par uh, kancerogēnām vai endokrīniem perturbatoriem. Kad komisija beidzot sagatavos visaptvarošu leģislatīvo priekšlikumu attiecībā uz pārtiks kontaktvielām? Esmu dzirdējis, ka priekšlikums ir sag, e, tiks publicēts 20. gadā, vai jūs varat to apstiprināt? Otrais jautājums. E, dalī, vai ieviešana dalībvalstīs ir identificēta no komisijas puses kā vislabākais pasākums, e, lai pasargātu iedzīvotājs no bīstamām ķīmiskām vielām? Kā ir domāts risināt ieviešanas trūkumus. Un visbeidzot, šī veselības pārbauda norāda, ka neraugoties uz mūsu leģislatīvā darba robustumu, tomēr ir daudz trūkumu. Pēdējā 16. gada ziņojumā tika parādīts, ka 60% no ķīmisko izstrādājumu bija bīstam vidējai veselībai. Šī eksponētība Eh, ķīmiskām vielām ir par iegānstu priekšlaicīgiem nāvis gadījumiem Eiropā un ko komisija ir darījusi, lai šo tendenci pavērstu pretējā virzienā. Paldies! Normally... Of... Mums, protams, ir eh, garš eh, runātāju uh, sāraksts, uh, bet šajā raundā šis saraksts nav pārāk garš. Uh, un pēc tam došu atbildu komisijai. Ir vēl trīs kolēģi, jo šajos jautājumos ir daudz detaļu. Es gribu vienkārši nodrošināt, ka mēs saņemam arī atbildes. Mums laika ir pietiekami, līdz ar to pēc, pēdēj, pēc nākamajiem trim runātājiem mēs varēsim uzklausīt komisiju, un tad pēc tam vēl kolēģi varēs izteikties. Paulus Kunze, lūdzu. Thank you very much. Lielas paldies! Uh, paldies par uh, darbu pie šīs veselības pārbaudas. Jūs tiešām ļoti zinoši esat uh, strādājuši. Es nezinu, kurš ir skatījis šo dokumentu. Patiesībā jūs četrus uh, gadus pētījāt un uh, nonācāt pie secinājuma, ka mums ir vajadzīgi vairāk dati par endokrīniem disruptoriem un tam līdzīgām vietām, un jūs arī konstatējāt, ka um, nav pienācīgi piemērots piesardzības princips, uh, jūs arī konstatējāt, ka uh, augstas bāžas uh, um, radošas vies, vielas uh, arī tiek minētas. Uh, un pesticīdi paliek tirgū, tāpēc, ka dalība valstis uh, um, neievēro termiņus, kas ir uh, noteikti piegādātājiem. Un daudzas, daudz citas problēmas, kombinējošais efekts. Uh, konsekvence um, rīcībā aizsargājot uh, vajākās sabiedrības grupas, esmu nedaudz pārsteigta par uh, secinājumiem vai rīcības plānu, jo neko tādu neatradu. Es neatradu vīziju attiecībā uz ilgtspējīgu ķīmisko likumdošanu, kas patiešām domātu par uh, cilvēku veselību un dabas aizsardzību, kas ir mūsu izdzīvošanas priekšnoteikums. Izskatās, ka tas ir mazāk svarīgi kā vienotais tirgus, kas, manuprāt, ir tiešām paradoksāli portāli jūs arī nesat uzsvēruši, kur trūkst uh, zinātnisko pētījumu un nav joprojām vēl tādas vadlīnijas netoksiskai videi. Es domāju, ka stratēģija bija komisija jāprezentē 2018. gadā un mani interesētu uzzināt, kad mēs to varam sagaidīt un uh, visbeidzot, vai jūs varētu lūdzu vairāk pastāstīt par nulles piesārņojumu stratēģiju, kur ir solījusi Fonderlajens kundze, un uh, jums taču ir plāns tam, vai ne? Lielas paldies! Paldies! Novaks kundze, lūdzu! Paldies, ka devāt man vārdu priekšsādātāji. Es uh, esmu runājusi ar daudziem cilvēkiem, kas, runā lau, kas strādā lauksaimniecībā, un viņi man uh, stāsta, ka viņi ir ļoti apmierināti ar uh, šo likumdošanu. Kad ir runa par medicīnas nozari, tad tur cilvēkiem ir sniegta tālāk apmācība un arī ir uzlabota izsakojamība tie ir uh, pozitīvie aspekti, bet ir arī trūkumi, jo īpaši, kad runājam par atkritumu apsaimniekošanu un uzglabāšanu, nav tādas vienotas klasifikācijas šajā jomā. Un ir uh, atšķirīgas uh, mērvienības, kas tiek izmantotas. Dažkārt tās ir tonas, dažkārt kilogrami, un otras puses mēs mērām arī kubikmetros un litros. Tātad te nav vienotas sistēmas. Uh, Gribētu pajautāt komisijai, vai esat paredzējuši kaut kādu papildus rīcību atkritumu apsaimniekošanā un uzglabāšanā, vai būs tāda vienotāka klasifikācija šīm lietām? Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī uh, komisijai. Man jums ir daži jautājumi. Man šķiet, ka kolēģi ļoti uh, maigā veidā pret jums izturējās, un es laikam būšu tas sliktais policists, jo es patiesībā esmu vīlusies, raugoties uh, uz šo veselības pārbaudi, uz secinājumiem, tad uh, rodas iespējas, ka viss labi darbojas, rodas iespējas, ka jā, ir dažas problēmas, bet visā visumā mums ir ļoti labs regulējums šeit. Jūs komisija sakāt, ka ķīmijas likumdošana ir atbilstoša, rada labo aizsardzības līmenī cilvēkiem un videi, bet uh, skatīsimies patiesībai acīs. Tā tas nav. Mēs redzam, ka Eiropā pieauga uh, nopietnu slimību izplatība, un mēs redzam šeit saikni ar ķīmiskajām vielām. Tātad mans jautājums ir ļoti vieglas, uz to būs viegli atbildēt. Ja viss tik lieliski darbojas, tad kā komisija skaidro to, ka eh, ķīmijas, ķīmisko vielu izraisītu slimību izplatība pierau, pieauga Eiropā. Vai endokrīnie disruptori varbūt tomēr ietekmē sabiedrību? Un tas man noved pie otrā jautājuma. Kāpēc komisija nerīkojas, lai uh, paplašinātu aizsardzību pret endokrīniem disruptoriem, lai visi sektori sabiedrībā tiktu aizsargāti. Plastmasa, eh, tekstils, eh, dzeramais ūdens, kosmētika. Mēs zinām, ka cilvēki nav šobrīd aizsargāti, un tas kaitē viņu veselībai. Mēs vēlamies, lai jūs aktīvāk rīkotos. Un man arī jautājums par atbildi, atbilstību. Saskaņā ar eh, riska novērtējumu Vācijas institūta un vidas aģentūras Vācijā pētījumu trešdaļa no uh, Eh, ķīmiskajām vielām, kas tiek ražotas eh, Eiropā vai importētas eh, kopš 2010. gadā, pārkāpja Eiropas noteikums un neaizsargā um, cilvēkus. Tikai 31% tika atzīti par atbilstošām pārējiem vai vajadzīga lielāka izpēta, un rīč regula uzliek pienākumu uh, um, uzņēmumiem zino, ziņot, vai viņu vielas var izraisīt vēzi, varbūt kaitīgas uh, cilvēkiem, bērniem, auglībai un tam līdzīgi. Un kamē, kāpēc komisija atļauj šādas lietas uh, izmantot, šādas vielas izmantot, pat ja trūkst vajadzīgās informācijas? Mans pēdējais jautājums. Sociāldemokrāta grupa grib uzzināt, kad komisija gatavojas uh, prezentēt eh, netoksiskas vīdes stratēģiju. Cilvēkiem ir tiesības eh, tikt pasargātiem no bīstamiem eh, ķīmiskiem savienojumiem. Ir viegli runāt, bet ir arī jādara un jāsasniedz rezultāti. Ir jāstiprina aizsardzība Eiropas pilsoņiem un videi. Paldies! Liels paldies! Es apzinos, ka jautājumi bija ļoti detalizēti. Gribētu arī pietiekami detalizētas atbildes dzirdēt. Es nesaku, ka jūs neatbildēsiet detalizēti, bet bieži vien notiek tā, ka tiek uzdot ļoti daudz detalizēti jautājumu, un pēc tam ir tikai īs brīdis komisijai atbildēt. Tā kā mums laiks ir, tad es aicinu uh, komisiju atbildēt uz līdz šim uzdotajiem jautājumiem jautājumiem, un pēc tam uzklausīsim eh, nākamajā raundā citus runātājus. Prioritāte būs tiem, kas vēl nav uzdevuši jautājumu, bet ja gribat uzdot papildu jautājumu, tad lūdzu celiet rokas, mēs eh, radīsim iespēju jums arī izteikties otrajā jautājuma kārtā. Petanelī kungs un Sidauskas kungs, es piedāvāju jums desmit minūšu ietvaros uh, abiem atbildēt uz šiem jautājumiem, ja tas būtu iespējams, un tad uzklausīsim papildus jautājumus no kolēģiem. Paldies! Jā, paldies. Attiecībā uz uh, Līzes kunga teikto, gribētu teikt, ka tieši tā darbojas rīč regula. Tā cenšas ņemt vērā visus aspektus, un šī iemesla dēļ ir arī Rīska komitejas uh, novērtējuma komiteja un arī sociālās un ekonomiskās ietekmes komiteja aģentūrā. Tā, tās, abas šīs komitejas tad izdara secinājumus un pieņem lēmumu, balstoties uz visu šo informāciju. Tātad eh, ekonomikas un sabiedriskie aspekti arī tiek ņemti vērā, un mēs mēģinām tad eh, rast līdzsvaru. Dažkārt uh, līdzsvars eh, var būt arī tāds subjektīvs lēmums, jo vienam eh, līdzsvars var eh, būt vienā vietā un citam citā vietā. Un arī par hroma savienojumiem tas tika minēts. Tur ir dažādi viedokļi arī parlamentā. Attiecībā uz ieviešanu, jeb īstenošanu, protams, ka tas ir izaicinājums. Uh, jo šī regula ir ļoti sarežģīta un spēlētāji ir ļoti atšķirīgi. Ir lieli uzņēmumi un mazie un vidēji uzņēmumi, un lielākā daļa īstenošanas eh, ir dalībvalstu ziņā, jo viņiem ir pilnvaras uh, to ieviest. Tātad, ko mēs cenšamies darīt Eiropas līmenī? Mēs uh, pieņemam skaidrus, vienkāršus noteikumus, cenšamies izvairīties no dublēšanās. Uh, novērtējot vielu risku, vai tad, kad ir eh, uzņēmiem jārod dati šādiem novērtējumiem. Jaunā eh, priekšsēdētāja savā politiskajā darba kārtībā um, ir uzsvērus, ka jāpievērš sieviešanai. Viņa saka, ka Eiropas Savienība cīnīsies par vienotiem spēles noteikumiem un stingri iestāsies pret tiem, uh, kas pārkāpj regulu vai kādā veidā cenšas apiet noteikumus. Te ir runa par starptautisko tirzniecību arī, un mēs vēlamies ievērot šos te ambiciozos mērķus. Komisijas darbs vēl tiek gatavots, tāpēc mēs nevaram jums sniegt detalizētu informāciju, jo tādas vienkārši nav. Ne jau tāpēc, ka mēs negribam sniegt informāciju, bet darbs turpinās. Uh, un e, jau ir šī priekšsēdātais apņemšanās. E, runāt par materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku, tur jau e, notiek darbs, ir izvērtējumi pētījums, kas notiek, kas tiek veikts, un šajā novērtējumā tiks skatīts arī tas, kā risināt jautājumu tādā saskaņotā veidā, uh, lai nodrošinātu aizvien lielāku aizsardzību patērētiem, bet vajadzētu pateikt, ka materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku, jau ir ļoti prasīga regula, kas dod jau ļoti augstu aizsardzības līmeni. Varbūt, ka mēs varam to vēl uzlabot, un tāpēc mēs arī veicam izvērtējumu, bet mēs nesākam šeit no nulles. Un tad ir arī vēl viens pētījums, ārējs pētījums par šo jautājumu, kas drīz tiks pabeigts, un tad, kad tas tiks pabeigts, uh, tad tas tiks publicēts. Runājot par atbilstību un šo te Vācijas pētījumu, kas arī medijos ir parādījies, jā, tas mums rada bažas, tas ir saistīts arī ar resursu pieejamību, jo ir ļoti daudz pieteikumu iesniegti, un uh, Eiropas ķīmiskā aģentūra uh, um, tā ir jāstrādā ņemot paraugus, bet, uh, protams, ir jāuztver ļoti nopietni šī pētījuma rezultāti, un tagad uh, tāpēc uh, aģentūra uh, gatavo rīcības plānu, tas ir gandrīz gatavs, un uh, mēs pēc iespējas drīzāk sāksim tā ieviešanu, lai turpinātu izvērtēt šos te pieteikums, kas aģentūrai tiek iesniegti. Un pārējos jautājumus ļaušu atbildēt saviem, savam kolēģim lūdzu. Thank you, Karlo. Jā, paldies, Karlo. Par eh, izmēģinājumiem uz dzīvniekiem, protams, kā Eiropas Savienība, uz kur attiecā eh, Eiropas Savienībā, kurā ir gan ētiski apsvērumi, gan arī likumdošana pieņemta, kas attiecas uz izmēģinājumiem uz dzīvniekiem. Patiesība ir, protams, eh, tādi preparāti, kuriem citu iespēju pārbaudīt to efektivitāti nav bet eh, metodas attīstās un tuvākajos mēnešos, kad mēs būsim sagatavojuši ziņojumu par laboratorijas dzīvnieku eh, situāciju, tad arī mēs varēsim par to runāt sīkāk. Vēl viens jautājums tika uzdots par to, kāpēc komisija un Eiropas Savienība nerīkojas agrīnāk. Un eh, viens piemērs tika minēts ar šīm kaitīgajām vielām. Tāpēc arī tieši šī veselības pārbauda tika veikta, jo efektivitāte un ātrums ir palielinājies. Un, eh, protams, ir tādas situācijas, kurās ir jāizanalizē radi, radus, radies gadījums, ir jāapkopo vesela virkne datu pirms, eh, kaut ko, pirms kādu lēmumu var pieņemt. Tāpēc mēs arī šajā veselības pārbaudē esam iekļāvuši šo klauzulu. Un varbūt, ka ir tāpēc labāk pieņemt lēmumu par preparātu grupām un nevis uh, par uh, atsevišķām ķimikālijām. Tātad mēs šeit pieminējām tikai, uh, tikai uh, kādu duci šo ķīmisko vielu, bet ja mēs apkopojam šīs ķīmiskās vielas grupās, tad tas būs gan ātrāk reaģēšanas ziņā, gan arī lētāk. Par aizvietošanu runājot, tas pats attiecas arī uz uh, Patiecībā tas ir līdzīgi, kā izvērtējot rīču regulas darbību. Šobrīd eh, varbūt skaitļi nav visai skaidri, jo bīstamo ķimikāliju daudzums tirgu ir tik ļoti liels, bet eh, patiesībā daudz ķīmiskas vielas ir pasludināts par riskantām, bet eh, šādi jauni, teiksim, zinātniskie dati parādās tikai laika gaitā, un tāpēc arī ir tik daudz bīstamu vielu. Tas eh, viss notiek procesā, un tāpēc jau arī notiek eh, ķīmisko vielu likumdošanas pārskatīšana, lai tieši piemērot jaunāko zinātniskos atklājumus. Eh, jautājums par to, kāpēc eh, pārbaudas šajās veselības pārbaudas rezultātā netiek darīts tas, kas tur parādās. Mums bija jāizskata pāri par 50 likumdošanas aktiem un tie jāizvērtē. Protams, ir varbūt eh, vājie punkti, bet eh, kāpēc mēs vēl nepiedāvājam, ko konkrēti darīt, mēs vēlamies tā pamatīgāk visu pārbaudīt. Un, rīcība. Rīcība jau būs nākamais, F, nākamais solis, un tas būs eh, jaunās komisijas kompetencē. Un eh, tad redzēsim, kāda būs nākamās komisijas programma, ko precīzi komisāri darīs. Un mans kolēģis jau to teica, mēs jau nevaram šobrīd teikt vairāk, kā jums sakam, jo mums ir jāgaida jaunās komisijas darbības uzsākšana. Par eh, netoksiskas vides stratēģiju. Septītajā vidas ietvara programmā tika izvirzīti mērķi, un šī programma darbojas vēl arī visa nākamā gada garumā, bet netoksiskas vidas e, programmas pamatā bija ideja, ka vajadzētu runāt e, par četriem galvenajiem pilāriem, un visi tie ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Darbs turpinās, darbs turpinās ikvienā no šīm četrām jomām, bet arī veselības pārbaudē tas parādījās, un tas parādījās arī rīča izvērtēšanā. Un visticamākais, ka tāda situācija būs arī citos veselības pārbaudas secinājumos, ka ir tik ārkārtīgi daudz šķautņu un kad ir tik ļoti daudz, kas jādara, ka ir jāskatās plašāk ne tikai vienā politikas lomā, bet, kā jau teicu, tas jau būs eh, jaunās eh, komisijas kompetencē par nulles eh, piesārņojuma ideju. Pie tā arī noteikti strādās jaunā komisija. Un vēl Karlo jau teica par atbilstību, kāda ir saikna starp rīču un tām ķīmiskajām vielām, uz kurām rīč eh, šobrīd tā kā neat, neatiecās. Tas ir ķīmiskās Eiropas ķī, Eiropas Savienības ķīmisko vielu aģentūras kompetencē. Tāpēc jau rīč ir vesela virkni pielikumu un īstenošanas aktu. Mēs eh, pārbaudām ķīmiskās vielas četras reizes un, eh, ja būs nepieciešams, tad arī mēģināsim noskaidrot, kad uzņēmumiem ir jāaktualizē konkrētās ķīmiskās vielas dosjē. Tātad viņiem ir jāraksturo ķīmiskā viela, kas tiek palaista tirgū. Un tas eh, pilnīgi noteikti šāds pasākums uzlabos eh, kā vidi, tā arī cilvēku veselību. Priekšsēdētājs, eh, paldies, paldies, ka jūs pieturējāties pie jums atvēlētā laika. Uh, Jūs eh, sniedzāt ļoti plašu atbildu klāstu, un eh, es eh, ļoti labi saprotu, ka ir tādi jautājumi, kuri parādīsies vēl arī nākamajās mūsu tikšanās reizēs. Un tagad, kolēģi, nākamajā raundā, tātad, ja jūs vēlaties uzdot papildus jautājumus, tad, tad dariet to. Mirdals kundze. Es, dal, dalīkundze, es vēlos varbūt paskatīties e, uz to no cita viedokļa. Es saprotu, ka ir tāda jauna tā kā e, sadarbības forma starp ķīmisko rūpniecību un citām, veidojas tāda, ja, tādas jaunas struktūras, bet e, mums joprojām trūkst pietiekam uzsvaru politiskajā jomā starp ķīmijas nozari un citām nozarēm tādas sadarbības, kas tiešām ņemta vērā sociālos un vidas aspektus. Arī ķīmiskā industrija ir būtisks motors dekarbonizēšanā, nanotehnoloģiju izmantošanā un arī iespējams izmantot CO2 izmešas kā jaunu inputu jaunās tehnoloģijās. Un kā jūs komisijā uzskatiet jaunā likumdošana konkrēti būtu izmantošana, lai veidot, veidotu tādu kā klasteru starp ķīmisko indukciju, lauksaimniecību un atkritumu pārstrādi. Iespējams, ka vajadzētu aprits ekonomiku padarīt par realitāti. Protams, mēs pie tā strādājam. Eiropas likumdošana arī ir pieņemta un tiks pieņemta bet eh, kā izveidot tādu situāciju, kurā aprites ekonomika ņemtu vērā ķīmiskās rūpniecības specifiku un izmantot šo specifiku Eiropas iedzīvotāju labā? Paldies, Rivāsī kundze. Merci, monsieur prezident. Paldies, priekšsādētāji. Man ir vesela rinda jautājumu, jo es strādāju iepriekšējā sasaukumā pesticīdu komisijā e, pie jautājumiem, kas skar ķīmisko vielu riska novērtējumu. Un nu, sākšu ar to, ka šovasar mani šokēja tas, ka mūsu pārtiks drošuma aģentūra EFSA sagatavoja priekšlikumu par pesticīdu risku izvērtēšanu bitēm. Un ņemot vērā hronisko toksicitāti pesticīdiem laikā, kāpuriem un bitiem, un valstis izmantoja laiku, lai minimizētu riski ietekmi, jo komisija bija sagatavojusi daudz vieglāku pielikumu. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā sakarā, jo tas skar ķīmiskās vielas un to izvērtējumu. Un ja mēs tā turpināsim, tad pēc pāris gadiem bišu vairs nebūs jau tā, tā, to skaits jau tā ir samazinājis. Tālāk par ento, e, endokrīnaģiem perturbatoriem. Francijas veselības ministrija veic izvērtējumu atkarībā no iedzīvotājiem. Ir ievērojams pieaugums sešiem perturbatoriem, no tālātiem līdz bisfenoliem. Tas nozīmē to, ka mūsu Eiropas leģislatīvie teksti nav atbilstoši, jo ir notiek ietekmes veselību un tas skar visus, jo šeit nav runa tikai par pārtiku vai patēriņu precēm, bet visur. Tas nozīmē, ka mēs neesam pietiekami stingri, lai šīs vielas aizliegtu. Tālāk, nākošā problēma, un es gribētu, lai leģislatīvie teksti tiktu uzlaboti un tie skar. Uh, patēriņa preces, tad, kad ir runa, piemēram, par autiņfiksītēm. Jūs zināt šobrīd, ka šobrīd nevar uh, piespiest ražotāju publicēt uh, sastāvdaļas, un pārbaudē atklājas, ka tur ir endokrīnie perturbatori, ir pesticīdu atliekas, un ir jāpanāk tas, vai tas skārtātuņbiksītis, vai e, sieviešu e, Eh, tamponus, lai tiktu paredzēts obligāts marķējums. Eh, nanopartikulas ir visur, tās ir pārtīkā, tās ir medikamentos, eh, un mēs par to neko nezinām. Es vēlētos, lai komisija pieņemtu leģislatīvus tekstus pār nanopartikulām. Ja mēs sakām nanorīču, un tā, kad mēs runājam par rīču uzlabošanu, atcerēsimies, ka pest komitejas darba laikā rūpnieks varēja e, nopludināt e, vidē ķīmiskās vielas pat, ja dosie nebija pabeigts. Un uh, Jūs šobrīd mūs, mums izveidojat milzīgus trūkumus sistēmā, jo jūs esat pārāk piekāpīgi rūpniekiem. Lietas ir jāmaina, un es uzskatu, ka komisijai un parlamentam ir jārīkojas nepiekāpīgāk. Šeit ir runa par vīdi. Mēs pamazām visi izdziestam vēža epidēmijā. Paldies, paldies. Nākošais runātājs deputāte Tiģi. Paldies, priekšsēdētājs, paldies eh, komisijai par to, ka šis temats ir uz mūsu darba galda. Paldies arī runātājiem. Un man tagad būs mazliet provokatīva piezīme. Jūs jau paudāt savas bāžas attiecībā uz eh, rūpnieku negribīgumu. Jūs formulējat savas bāžas attiecībā uz dažādām atsevišķām dalībvalstu iniciatīvām. Tad, kad jūs runājat par iesaistītiem pusēm, jūs nosaucat valdības rūpniekus un. Uh, iesaistīs tās puses ārpus Eiropas Savienības, bet ir vesela rundā, rindā ar personām, kas ar, var ietekmēt rūpniekus un valdības, un tie ir patērētāji. Kā jau atgādināja kolēģis Līzi, leģislatīvais teksts var būt ar bināru formulu, formulu autorizācija aizliegums, bet var informēt eh, personas, ko tas skar visbūtiskāk, tie ir patērētāji, kas saistām ar ķiešanas sistēmu, ar Nutriskoru modeli, kas tika ļoti plaši izmantots un kas dod iespēju uh, informēt publiku un tai pieņemt lēmumu attiecībā uz izmantojumiem ražoģumiem. Tāpēc es vēlos zināt, vai Eiropas patērētāju asociācijas eh, pietiekami ir piesaistīts šim leģislatīvajam darbam no vienas puses un no otras puses, vai jūs esat iecerējuši veidot patiesu patērētā informācijas sistēmu ar e, marķēšanas pasākumiem. Um, Paldies! Okay, we have uh, three speakers who have asked a question in the previous round. Um, es aicinu tagad nākošiem runātājiem izteikties īsi, lai komisija varētu sniegt atbildes. Paldies, es izteikšos ļoti īsi. Pirmkārt, ātrā celiņa procedūra. Par, runājot par bīstamajām vielām, vai jūs ieteiktu mums Eiropas Savienībā sagatavot šādu ātrā celiņa procedūru, tad, kad ir runa par atsevišķām ķī, bīstamām ķīmiskām vielām? Domāju, ka tas būtu ļoti noderīgi Otrakārt, neesmu pārliecināta, ka es sapratu pareizi, vai jūs atturēsit vai ne Dānijas valdību no šo uh, vielu uh, nopludināšanas atļaušanas pārtika. Eh, domāju, ka viņi rīkojas pareizi, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība nav pietiekami uh, Eh, rīkoties spēcīgi. Nākošais runātājs, deputāts Paulus, es eh, uzsvaru uz to, kā jābūt netoksiskai apkārtīgai, apkārtīgai videi, kas ir formulēta kā juridiska prasība. Un es nedomāju, ka atlikšana uz vēlāku mums būs noderīga. Tāpat mums ir jādomā par gan iedzīvotāju, gan uh, Eh, vidas aizsardzību. Tāpat eh, runājot par marķēšanu un rīču, tas nav mūsu šodienas temats, taču es no savas puses aicinu uz darbību. Mēs redzēsim, ko darīs nākošā komisija. Jūs četrus gadus esat pārbaudījuši visas šīs lietas, uh, risku pārvaldes trūkums, endokrīnos disperturbators, eh, uh, un jums nav nekādu priekšlikumu šai sakarā, un es to uzskatu par visai, kā to pateikt, maigi. Es sagaidu, ka komisija izpildīs savu darbu. Paldies! Jūs izteicāties ļoti pie, pieklājīgi. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs. Es vēlos pateikties komisijai par sniegtiem atbildēm, bet tomēr tā bija izteicās ļoti miglaini. Es gribētu nosaukt atbildi, eh, tajā, kas skar zemi un augsni. Jūs sacījāt, ka viedokļi parlamentā ir visai atšķirīgi, bet tieši šeit slēpjas problēma, jo rūpniecība uzskata, ka um, ats, vieni ir vairāk atvērti lobbyiem nekā otri, bet tomēr ir būtiski dot vārdu neatkarīgiem zinātniekiem un neklausīt tos, kuri politisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ eh, pieslēdzas kādam eh, viedoklim. Bet tad, kad mēs runājam par to, kāds ir pesta komitejas eh, veiktais darbs un citus aspektus, lietām ir jāmainās. Es gribētu šādas radikālas pārmaiņas un dzirdēt arī, kāds būs darba kalendārs. Paldies! Nākošais runātājs. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisijai par sniegtajām atbildēm, taču jāpiekrīt tiem kolēģiem, kurus skat, ka atsevišķas atbildes bija neskaidrs, ņemot vērā to nopietno situāciju, ar kuru mēs saskaramies. Un es vēlos atkārtot ne tikai to, ko pieminēja kolēģi, ka mums ir jā, Eh, pārskata Eiropas Savienības stratēģija. Mēs esam ļoti ilgi gaidījuši un ir nopietni tas, ka tā vēl aizvien nav prezentēta. Un respektējot mūsu pilsoņus, eh, viņiem ir jāapzinās, ka mēs nopietni izturamies pret vidi un viņu veselību. Tāpat arī ir jānorāda uz nopietno stāvokli ar endokrīnajiem perturbatoriem. Pētījumi rāda saikni ar nopietnām sastimšanām un auglības problēmām dalību valstīs. Un nesen es tikos ar profesoru, kurš runāja par stāvokli, kad tiek apsekots stieveklis stāvoklī visā grūtiecības gaitā. Un sekojot endokrīno perturbātoru līmenim. E, e, parasti šeit parādās e, jaundzimušo veselības problēmas. Mums ir jādomā par mūsu pilsoņiem un nākot, nākošiem paudzēm, jāapzinās tas, ka par mums e, spriedīs, kā mēs rīkojamies, vai mēs esam aizsargājuši bērnus vai nē. Tāpēc mums ir nepieciešams domāt par visas pasaviedrības patargāšanu. Tas skar gan dzērano ūdeni, kosmētiku, plastmasas, visā, visās ikdienas jomās. Es vēlos dzirdēt vairāk atbildes par to, kā jūs rīkosieties endokrīva perturbatūra sakarā. Paldies, kolēģi! Es tagad došu vārdu komisijai. Protams, jūs um, esat dzirdējuši tagad kolēģu bāžas. Šeit ir ļoti būtisks uzticības jautājums no mūsu pilsoņu puses par to, eh, kā um, par to, cik droši ir viņa pārtika un dzeramais ūdens, un es uzsvēršu, mēģiniet lūdzu atbildēt uz visu kolēģu jautājumiem. Es saprotu, ka ņemot vērā laiku tas ir sarežģīti, bet, un jūs sniedzāt relatīvi visaptvarošas atbildes eh, iepriekšējās atbilžu kārtā, bet es vēlētos to, lai eh, kolēģi atstāja šo sanāksmi ar zināmu skaidrību un pārliecību. Vārds tagad komisijas pārstāvjiem. Paldies! Vispirms vispārīgs apsvērums. Mēs nevēlamies būt neskaidri, bet mēs nevaram anticipēt nākošās komisijas darba programmu, jo šobrīd ir tikai komisijas eh, priekšsēdētāja ievēlēta. Tāpat ir jāņem vērā Eiropas Green Deal, kas skar ne tikai klimatu, bet arī apkārtējo vidi. Tāpat ir vēl viena nodaļa, kura skar Eiropas dzīves veida pasargāšanu. Tas Eh, ir vadlīnija līmenī, bet tās ir tikai vadlīnijas un nevis darba programma. Tāpēc, lai sagatavotu darba programmu par to, ko darīs komisija, mums vispirms ir jābūt ieceltai komisijai un pēc tam komisijas stāšanās amatā 1. novembrī, mēs varēsim lemt pār apņemšanos. Šobrīd ir pilnīgi mums eh, neiespējami pateikt, ko tad precīzi darīs komisija, ja mēs nezinām, kāda būs komisija un nav darba programmas. Bet no nu, tā vai citādi es mēģināšu sniegt skaidrojumus uz jautājumiem. Vispirms dalīja kundzei pat nozari runājot. Vēl aizvien ir daudz darām aprits ekonomikā, taču, manuprāt, mūsu veiktais darbs pēdējos piecos gados jau ir milzīgs. Pirms pieciem gadiem ļoti daudz pat nezināja, ko, ko nozīmē aprits ekonomika. Šīs komisijas laikā ir paveikts milzīgs darbs. Mēs varam, piemēram, nosaukt plastmasas, kuru sakarā ir bijušas stratēģijas iniciatīvas, leģislatīvie teksti, direktīvi par, par vienreiz lietojamām eh, plastmasām, par plastmasas pudelēm, kas ir liels kautējums videi un eh, par to, lai varētu tās izmantot kā otrreizējās izaivielas. Tāpat ir paziņojums bijis par eh, atkritumu pārstrādāšanu otrreizējās izaivielās, taču ne visu var izdarīt piecu gadu laikā. Šeit ir runa par prioritātēm, kas jau ir iestrādātas politiskajās vadlīnijās jaunajai komisijai, lai varētu turpināt šo darbu pār ap pie aprits ekonomikas. Un tālāk runājot par eh, specifisko jautājumu par uh, cepamo papīru Dānijā. Eh, mums nav paziņojumu no Dānijas sakarā, taču arī šajos gadījumos ir noteikts procedūras, taču man nav informācijas vairāk par konkrēto gadījumu. Tagad es pāriešu pie franču valodā uzdotajiem jautājumiem attiecībā uz pārtiks marķējumiem un Nutriskor skalu. Komisijas jau ilgu laiku strādā pie pārtiks marķēšanas Eiropā. Mēs esam. Uh, ļoti detalizētas informācijas sniedzēji, taču varbūt pietrūkst zināma kopsavilkuma. Ir sastāvdaļas, bet nav kopsavilkuma. Nutriskor, jeb uh, eh, skālas marķējums, ir viens no priekšlikumiem. Mūsu kolēģi jau ir veikuši pētījumu šajā sakarā un ir iesniegts dažādas opcijas, ne tikai Nutriskor veidā, un es domāju, ka nākošā komisija varēs tad. Uh, izdarīt eh, savus slēdzienus un lemt vainu par leģislatīvo priekšlikumu, un ja tā būs, tad kādā virzienā. Šobrīd es nespēju anticipēt kā, eh, to, kas notiks turpmāk, bet ir jau liels darbs pabeigts uz šo brīdi, un var iedomāties arī to, ka uh, jau nākošai komiteja, komisijai būs nepieciešamā informācija šajā sakarā, un tagad es došu vārdu kolēģim Kestotisam. Arī es um, E, mēģināšu atbildēt īsi, runājot par e, iepriekšējā kārtā atbildēto jautājumu par atkritumiem. Jaunie noteikumi atkritumu klasificēšanai un definīcijas ir stājušās spēkā pagājušā gads, tās vēl ir jātransponē dalībvalstīs, un pēc transponēšanas būs skaidrāks, kas ir atkritumi, kas ir bīstami atkritumi Mums ir jāievieš šī likumdošana, jāpanāk, lai visi rīkotos pareizi, taču vēl aizvien šis darbs nav pilnībā transponēts dalību valstīs. Jo tam vēl ir atlicis laiks. Tālāk pār to, ka komisija nav pietiekami aktīvi rīkojusies attiecībā uz uh, aputeksnēšanu un citām. Es gribētu eh, tā, šo jautājumu tālāk nodot veselības departamenta kolēģiem, bet eh, ņemot vērā to, ka ir zināms, ka ir eh, ar aputekšņotāju populāciju vērojama samazināšanās, mēs apzināmies situācijas steidzamību. Un nu, tagad vēl divi jautājumi. Viens par um, izeivielām un jautājums, ko uzdeva arī Vazīkundze. Rīču prasības, lai o, re, reģistrētu nanoformas, ir kļuvusi par juridisku prasību un arī ir norādīts, kādā veidā tas ir reģistrējams, e, kur jās kāda informācija ir jāsniedz, un tas izraisīs arī e, šo vielu analīzi un sniegs vairāk informācijas par endokrīnajiem perturbatoriem. Mm. E, no jaunās priekšsēdētājas puses. Tas ir viens no tematiem prioritāšu eh, vidū. Eh, stratēģija tika pieņemta jau iepriekšējā gadā, darbs turpinās, un viens no aspektiem ir visaptveroša eh, derīguma pārbauda visās, visos tekstos, kur šie jautājumi ir skatīti vai nē, vai tie ir. Uh, pietiekami vai ir jāveic kāda eh, juridiska intervence, taču vispirms mums ir jāsagaida rezultāts. Tāpat to laiku mēs sāksim jaunu platformu endokrīnajiem perturbatoriem, kur būs pieejama visa informācija. Līdz ar to tas būs vienots apkalpošanas lodziņš šit visiem endokrīno perturbatoru ziņā un ņems vērā arī mūsu šobrīd uzkrātās zināšanas. Tāpat arī būs forums ar zinātniekiem, arī interesētajām pusēm samērā drīz par endokrīnajiem perturbatoriem. Tāpat arī notiks derīguma pārbaude, kas varētu arī novest pie turpmākiem juridiskiem grozījumiem. Paldies! Mēs apzinos, kādi mums ir ierobežojumi, laika ierobežojumi un novērtējam jūsu atbildes. Mēs pieņemam zināšanai jūsu sacīto, jūsu solījumus un arī jaunās priekšsēdētājas komisijā. Eh, prioritātes un solījumus mēs pieņemam zināšanai sniegtās atbildes, eh, un no savas puses varu bilst, ka eh, nereti starp mandātiem mēs saskaramies ar stāvokli, ka izējošā komisija ir praktiski nespējīgi rīkoties līdz jaunās komisijas darba sākumam, un šajā starplaikā nekādas darbības nenotiek. Un, uh, ir jādomā par to, kā panākt to, ka mūsu paustās šeit bažas neizplēnē uh, starp diviem komisijas mandātiem. Paldies jums! Es saprotu, ka eh, jūsu darbs nebija viegls eh, un paldies par mums veltīto uzstāšanos šodien. Thank you, colleagues. Paldies, kolēģi. Tagad pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta, kas ir viedokļu apmaiņa ar Eiropas revīzijas palātu par īpašo ziņojumu numur 7 2019 Eiropas Savienības rīcība pārrobežu veselības aprūpē. Būtisks ambīcijas, bet ir vajadzīgas labākas pārvaldības prakses. Pīters Vēlš ir ieradies no revizijas palātas. Uh, no pirmās kameras. Man kaut kad būs jāpamet uh, priekšsēdētāja krēsls, bet uh, šī uh, krēsla nodošana būs uh, pilnīgi nemanāma. Un tagad Velškungs jums desmit minūtes. Liels paldies! Uh, ir liels gods būt šeit šodien. Uh, Jā, ļausiet sākumā apsveikšu uh, darba komandu, kas strādāja pie šī ziņojuma un gribu pateikties arī komisijai, jo komisijas sadarbība bija ļoti profesionāla, konstruktīva visā šajā procesā pat tad, kad mēs uh, uh varbūt nebijām pilnīgi pārliecināti par visām darbībām, kas ir veiktas, bet man šķiet, ka viņi ļoti labi ar mums sadarbojās. Yeah, good, good. Jā, prezentācija parādās ļoti labi. The other way around. Yeah. Good. Uh, this is, uh, as it's a uh, relatively new parliament, it's just a Es gribētu vienkārši atgādināt, kāda ir uh, revizijas palātas loma, jo parlaments ir relatīvi jauns. Mēs esam iesaistīti uh, Uh, auditu veikšanā, um, atzinumu sagatavošanā, un es gribētu īpaši runāt par pēdējo punktu. Es vadu kameru, kas strādā pie uh, dabas resursu ilgspējīgas lietošanas. Uh, mums arī ļoti interesē jūsu darbs šeit, un klausoties pēdējo diskusiju, es atceros, ka mēs arī par pārtiks nekaitīgumu šogad sagatavojām ziņojumu saistībā ar ķīmiskām vielām, un mēs arī uh, Eh, šobrīd vērtējam pesticīdu eh, likumdošanas progresu, eh, un es ceru, ka šis ziņojums arī interesēs um, um, jūsu parlamentu, un arī kolēģi būs vēlāk klāta Vēlas kunga prezentācijā. Mūs interesē jūsu darbs, un es ceru, ka arī jums mūsu darbs ir noderīgs. Šis bija ziņojums, kas vērtēja jomu, uh, kur komisija un Eiropas likumdošana ir diezgan ambicioza, lai sasniegtu būtiskus uh, uzlabojumus, kas nav viegli sasniedzami. Uh, Runājot par pārobežu veselības aprūpas direktīvas ieviešanu dalību valstīs, mēs vērtējām līdz šim sasniegtos rezultātus, ņemot vērā datu apmaiņu pār robežām, kas ir minēts direktīvā, bet šis projekts sākās jau pirms 10-12 gadiem, un arī ar apsvainības rīcību reto slimību jomā, lai uh, um, vērtētu, vai Eiropas Savienības rīcība dod pievienoto vērtību. Arī šeit mēs runājam par desmit gadiem. Uh, Šis droši vien ir uh, tāds grafiks, ko jums ir grūti nolasīt, bet uh, tas vienkārši ilustrē to, cik sarežģīti ir šī veselības apmo, aprūpas apmaiņa. Tie ir dati par pacientu plūsmu no vienas jurisdikcijas uz citu uh, šā, šīs direktīvas ietveros. Protams, šeit ir ierobežojumi šiem skaitļiem. Uh, Francijas skaitļi, kas ir divas trešdaļas no um, pacientiem, kas uh, uh dodas ārstēties uz uh, citu dalību valsts, manuprāt, viņi vienkārši nevarēja nošķirt uh, pacientus un uh, cilvēkus, kas uh, pārvietojas sociālās drošības regulas ietvaros. Bet kopumā jūs redzat, ka ir uh, tāda sarežģīta pacientu kustība šeit konstatējama. ir arī tāda divpusēja kustība konstatējuma, bet um, to nav uh, viegli risināt uh, no procedūru skatu punktu, bet arī informācijas tehnoloģijas šeit ir svarīgs aspekts. Un to mēs arī vērtējām. Mēs vērtējām, kā komisija monitorēja direktīvas ieviešanu, ko tā darīja, lai veicinātu pacientu datu apriti pār robežām, un mēs arī vērtējām iniciatīvas attiecībā uz rētajām slimībām, jo īpaši Eiropas referents tīklu izveidi un es uh, līmeņu platformu uh, rēto slimību reģistrācijai. Šis ir pārskats par to, ko mēs konstatējām. Es diezgan ātri gribētu par to runāt, ja man būtu uh, ambiciozāka prezentācija, es eh, šim pirmajam punktam būtu eh, pievienojis eh, lielu zaļu ķeksi pirmajam punktam, bet otrajam un trešajam netik ļoti. Bet mēs izskaidrosim, ko tad mēs konstatējām. Informācija pacientiem par viņu tiesībām um, pārobežu veselības aprūpē. Tur ir kopš direktīvas stāšanās spēkā bijuši daudz sūdzības par to, ka informācija ir neskaidra vai nepilnīga. Es domāju, ka tie ir novērojami, ko arī parlaments februārī skatīja, šā gada februārī. Mēs to saprotam, mēs uzskatām, ka uh, šī te ietvara uh, sarežģītība um, kavē pienācīgi labu uh, Um, pilsoņu tiesību skaidrojumu pilsoņiem. Eksperti uzskatīja, ka nacionālajie kontaktpunkti varēja sniegt labāku informāciju par pieeju um, uh, Eiropas referents tīkliem par retajām slimībām. Tas arī ir atspoguļots mūsu ziņojumā. Mūsu ieteikumi šeit ir tādi, ka komisijai vajadzētu darīt vairāk lai atbalstītu Nacionālo kontaktpunktu darbu. Mēs augstu vērtējam to, ka bija šīs 2018. gada instrumentu kaste. Tas bija pozitīvs veids, kā nacionālus kontaktpunktus padarītu lietotājiem draudzīgākus, pieejamākus potenciālajiem uh, pacientiem, un komisijai būtu jāsako, kā tas viss darbojas. Un uh, mēs aicinām komisiju uztvert nopietni ekspertu ieteikumus attiecībā uz Eiropas referents tīklu. Uh, tos, to vajadzētu iekļaut arī um, Nacionālo kontaktpunktu tīmekļu vietnēs, lai uh, informētu cilvēks arī par šīm lietām. Tā, tās ir mūsu atziņas un mūsu rekomendācijas. Par otro punktu, par um, veselības datu pārobežu apmaiņu šeit uh, gribētu personīgi um, izteikt līdzjūtību komisijai par šo te sarežģīto situāciju, kurā viņi atrodas. Ir ļoti sarežģīta pacientu aprīta pāri robežām, līdz ar to šis aspekts arī ir sarežģīti risināms. Tur tiešām ir uh, vajadzīgs ļoti progresīvs uh, projektu pārvaldības modelis. Komisija nav sasniegusi to, ko tā uh, domāja, ka varēs sasniegt šajā jomā, un patiesībā tad, kad mēs uh, nobiedzām savu ziņojumu, un es domāju, ka arī šobrīd tā tas ir, ka datu plūsma pāri robežām uh, notiek elektroniski tikai no Somijas uz Igauniju, nekur citur. Tātad šī te plašā, šī struktūras lietošana nav vēl īstenojusies. Uh, Ehm, vairākas dalība valstis ir gatavas saņemt eh, da datus, bet eh, tad, kad mēs noslēdzām savu ziņojumu, tad neviena dalība valsts vēl nebija gatava sūtīt savus datus. Tātad eh, tas nav īstenojies tik veiksmīgi, kā bija cerēts. Mēs domājam, ka droši vien komisija bija optimistiska, tad, kad sāka ieviest šo projektu un nenovērtēja to, cik sarežģīti būs to visu piemērot. Tagad, lai sagatavotos uh, labākai uh, datu apmaiņai par veselību uh, pāri robežām, es, mēs domājam, ka komisijai ir jāpiesaista neatkarīgs novērtējums un jāraugās, lai panāktu pozitīvu ietekmi arī uz nacionālajām veselības aprūpas sistēmām šo, šajā te datu aspektā ir droši vien divpusējs vienošanās starp dalībvalstīm un arī divpusējs plūsmas. Tas uh, arī ir nozīmīgi. Treškārt gribu pāriet pie eh, šī te eh, ļoti sarežģītā reto slimību jautājuma. Es domāju, ka mēs visi labprāt redzētu um, būtisku progresu šeit. Komisijai ir eh, jau kopš 2008. gada šeit eh, bijusi attiecīga pieeja un ir 2014. gada stratēģija, bet tā saskars ar milzīgiem izaicinājumiem, jo īpaši finanšu ilgtspējas jomā un eh, izveidot šos tīklus, organizēt procesus, lai izvērtētu partnerus un novērtētu to darbu, tas tiešām rada uh, Uh, sarežģītus uzdevumus, kas nav tik viegli izpildāmi. Un mēs īsti nezinām, kāda būs šo tīklu nākotne. Viņiem ir tagadējais finansēšanas ietvars, kas nav uh, tik skaidrs, kā tas varētu būt, un esam Eh, droši par nākotni. Tātad, ko mēs eh, vēlētos redzēt? Mēs vēlamies, lai komisija izvērtē savu stratēģijas rezultātus un izlemj, vai tā ir pareizā stratēģija, kā virzīties uz priekšu, vai varbūt tā būtu nedaudz eh, vai būtiskāk jāgroza nākotnē. Mēs uzskatām, ka tā būtu jāiezīmē ceļi, kā turpmāk risināt tīklu problēmas, un ja tīkliem būs jādarbojas arī turpmāk, kā tagad, tad ir vajadzīgs caurskatāmāks finansēšanas mehānisms. Apkopojot, varam teikt, ka konstatējam progresu tādās jomās kā direktīvas īstenošana, bet tomēr vēl ir daudz darāmā. Daudz no šī darba ir novērtējums, izvērtējums lietām, kas ir noticis, un izvērtējums tam, vai tas ir pareizais veids, kā nākotnē rīkoties. Es lasīju parlamenta dokumentu, eh, kas ir no šā gada februāra, un eh, es piekrītu parlamentu secinājumiem, ka šis te izvērtējums ir arī jāveic ņemot vērā pacientu dzīves kvalitātes rezultātus. Es ceru, ka šis mūsu sagatavotais ziņojums būs eh, arī būtisks ieguldījums šajā procesā un konstruktīvs ieguldījums debatēs. Lielas paldies! Thank you. Uh... Paldies! Herr Volken, please. Paldies, priekšsādātāji, paldies arī par uh, prezentāciju. Par to sirsnīgi gribētu pateikties. Jau Eiropas komisijas ieviešanas ziņojums parādīja, ka pārobežu veselības aprūpe nevienmēr patiešām darbojas, un šāda atziņa, diemžēl, eh, bija jāapstiprina arī revizijas palātai. Manuprāt, eh, ir kļuvis skaidrs, ka Eiropas komisijai bija ambiciozi pasākumi, bet daudz mērķi nav sasniegti. Piemēram, kļūst labāka pārvaldība, un eh, pacientu ieguvums būtiski ir jāuzlabo. Piemēram, ceturtajā prezentācijas lapusē jūs norādījāt uz to, ka ir jādomā arī par dabas resursu ilgspējīgu izmantošanu, jo īpaši veselības aprūpas jomā šeit vēl ir milzīgs potenciāls, kas mums kā pilsoņiem ir, kā Eiropas Savienība ir jāizmanto. Pilsoņiem joprojām vēl nav pietiekama informācija par viņu tiesībām, un tāpēc es uzskatu, ka tāpēc arī eh, vēl ir tik neliels ieguvums no šīs pārobežu veselības aprūpes. To arī jūsu prezentācija parādīja, ka patiesībā eh, tikai no vienas valsts eh, cilvēki brauc ārstēties uz citām valstīm. Un mums, manuprāt, vēl ir ļoti daudz jādara, lai panāktu vienotu veselības aprūpas uh, zonu Eiropas Savienībā, un šeit nacionālajā kontaktpunkti spēlē milzīgu lomu. Visā vismā jāsaka, ka digitālā joma, manuprāt, ir pārāk atpalikusi, pārāk uh, liels potenciāls šeit tiek atstāts uh, neizmantot, un tāpēc varu tikai pateikties par jūsu prezentāciju un pievienoties jūsu ieteikumiem. Un es domāju, ka mums tiešām uh, būs jāaicina jaunajai Eiropas komisijai būs, a, būt ambiciozākai uh, šajā jomā, un tāpēc paldies, ka ieradāties un par jūsu prezentāciju. Paldies! Paldies! Uh, good morning and uh, thank you. Labrīt! Un uh, liels paldies par jūsu prezentāciju, saka Mētis Kundze. Man ir trīs jautājumi. Vispirms esmu pilnīgi pārliecināta, ka mums vajadzētu izveidot uh, īpašus reto slimību centrus Eiropā. Centrus, kuriem ir jābūt pilnībā integrētiem Eiropas referenču tīklā. Uh, Es eh, tomēr vēlētos eh, tā kā izprast, kuri tad ir patiesie iemesli, kāpēc šādu centru izveidi ir tik ārkārtīgi lēna. Kā jūs to vērtējat, jūsuprāt? Otrs. Ir tiešām žēl, ka ir divas sistēmas, kuras paralēli eksistē pārobežu veselības pakalpojumiem. Kā uzlabot informācijas apmaiņu, jūs tā kā pieminējāt nacionālās īpatnības, un tomēr uzskatu, ka vēl ir ļoti tāls ceļš ejams eh, informācijas apmaiņā, lai ļaut tu, lai būtu pieejama veselības, ap, veselības pakalpojumi tieši reto slimību nesējiem. Un, protams, kā nodrošināt to, lai visiem pacientiem būtu vienādas iespējas Eiropā saņemt diagnostiku, ārstēšanu un tā joprojām. Un trešais ir tādas dalību valstis, kuras joprojām sagaida Eiropas komisijas atbalstu Eh, pacientu, fa, eh, pacientu datu izveidošanā. Un tas ir eh, dalību valstu ieguldījums Eiropas referenču tīklā, kurš ir šīs informācijas pamatā. Vai jums šķiet, ka komisijai vajadzētu šādām dalību valstīm palīdzēt, un ja jā, tad kā? Uh, thank you. Paldies. Kolon. Paldies par izklāstu. Par pārobežu veselības aprūpi runājot, jūs norādāt, ka direktīva bija ambicioza, bet pilsoņu rezultātus neizjūtas, un tas ir ļoti žēl. Runājot par spēkā stāšanos dalībvalstīs, kā kādus pavadu pasākums veikt. Mēs zinām, ka informācijas apmaiņa balstās uz dalību valstu gribu, bet ne visas eh, valstis nav ar tiešsaistes veselības aprūpas līniju sistēmām, kā eh, šajā gadījumā rīkoties. Un par pilsoņiem. Tiem ir jāsaņem informācija eh, gan par veselības aprūpas, gan medikamentu cenām, par uh, Um, to, ko nosedz apdrošināšana, un uh, arī par to, kas attiec uz reto slimību slimniekiem, kur slimības nevar tikt uh, Eh, apmaksātas citās valstīs. Tāpat ir, ko jūs domājat par informa, eh, pasa, aizsargātas eh, informācijas sistēmas veidošanai pār medikamentu cenām dalībvalstīm un starp nacionālajām administrācijām, lai atvieglot lēmumu pieņemšanu šajā sakarā? Vai jūs, prāt, esošā direktīva to pieļauj, vai tā ir jāuzlabo? un vai to atbalstā arī komisija un dalībvalsts. Paldies! Trīģē, deputāts Trīģē. Paldies! Paldies eh, par šo prezentāciju. Aktuāls jautājums. Un eh, Eiropas reto slimību eh, tīkls ir tieši tā, noz, tieši tā joma, kurā pacientiem visvairāk būtu nepieciešams Eiropas līmeņa palīdzība. Piemēram, retas vēža formas, tajā skaitā arī vēži bērniem. Un man ir nepatīkami dzirdēt, ka šo tīklu nākotne ir miglātīta. Un es vēlētos dzirdēt, kāpēc darbība ir tik lēna. Uh, Manam uh, Špurek. Špīraks kundze. Uh, thank you very much. Paldies. Un arī es vēlētos pateikties revīzijas palātai par šo aktuālo ziņojumu. Man uztrauc viens. Saskaņā ar jaunajiem Eurostat datiem 18. gadā 3,9% no darbspējīgā vecuma iedzīvotāju dzīvoja citā tā, nevis eh, savas, eh, nevis savas eh, pilsonības valstī. Un tikai nepilns procents izmanto pārobežu veselības pakalpojumu iespējas, kā to paredz 11. gada direktīva. Un iespējams, ka patreizējā sistēma pat nevēlas, lai iedzīvotāji izmantot veselības pakalpojumus citā valstī. Un vai jūs analizējāt arī šādu mm, negatīvu faktoru, sagatavojot savu ziņojumu? Tagad ir Valzija kundze. Paldies par šo prezentāciju. Man e, e, skatoties jūsu prezentāciju, radās jautājums pār plūsmu no vienas valsts uz otru. Es gribētu dzirdēt skaidrojumu. Piemēram, vai tie, kuri ir Zviedrijā, Norvēģijā, kāpēc viņi dodas uz Spāniju, vai tas ir cenas dēļ? Būtu svarīgi šādu informāciju saņemt, vai tāpēc, ka tur ir labāks slimnības, vai tāpēc, ka viņi e, savus pensijas gadus pavada Spānijā. Es gribētu skaidrojumu šiem, šīm plūsmām, un nekas nebija teikts par Franciju, vai Francija nav iesniegus datus varbūt. Tas varētu būt viens no skaidrojumiem. Tālāk, pārobežu veselības aprūpe, es to saistu, piemēram, laimstimības gadījumā. Daudzi franči devās uz Vāciju, jo eh, nebija diagnosticēšanas eh, vienā līmenī, un viņiem vajadzēja šā, šādu diagnosticēšanu. Tālāk vai par eh, vēl citiem gadījumiem eh, medikamentiem, kas atšķiras eh, levotiroks. Parce qu'à l'heure actuelle, vous savez qu'en France, on a 600 médicaments qui sont... Vai citi medikamenti, kuri nav pieejami vienā valstī vai, vai citā. Kāpēc tā ir? Jo vai nu ir iepirkuma grupas, uh, um, uh, aptiekāru līmenī, kuri vē, pie, labāk to pārdod valstīs, kur tas ir e, dārgāks vai kur ir e, citas problēmas saistībā ar zāļu firmām. Vai jūs esat domājuši par šo zāļu trūkumu, kas skar visas Eiropas valstis? Un ir priekšlikumi un e, e, revīzijas palāta varētu teikt, ka, piemēram, tā, tā kā savienotajās valstīs ir valsts e, iestādi medikamentu ražošanai, izmantojot tās pašas aktīvās vielas, jo šobrīd 80% aktīvo vielu tiek izgatavots Āzijā. Tātad, ja nav pirmās nepieciešamības medikamenta Eiropā, tad varbūt vajag tos ražīt uz vietas, kā to dara Savienoties valstīs, jo privātā un valsts sektora stratēģijas ir atšķirīgas. Dzirdēju, gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Eh, Jā, un visbeidzot, Kopčainskas kundzei dod vārdu. Tātad lūdzu, vārds jums. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. E, Tā tad e, šis dokuments ir e, ļoti aktuāls un pārobežu veselības pakalpojumiem ir ļoti ambiciozi mērķi un tomēr ir ļoti svarīgi, lai mēs tos arī izpildītu. Es klausējos gan secinājumos no revīzijas palātas un uh, Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai maz pamazām vajadzētu piedāvāt šādu veselības aprūpas formu. Visiem jau ir skaidrs, ka pārobežu veselības aprūpe, aprūpe joprojām tiek nepilnīgi izmantot un arī noteikumi ir visai neskaidra salīdzinot ar katras dalību valsts noteikumiem. Šos noteikumus ir jāharmonizē, jo es esmu, do, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka pacientiem nāks par svētību, ja pārobežu veselības pakalpojumi būs pieejami daudz plašāk. Uh, Iespējams, ka vajadzētu izmantot arī citus e, komunikāciju un e, reklamēšanas iespējas par jaunām aprūpas formām, par jauniem medikamentiem un tā tālāk. Pārobežu veselības aprūpe neietver tikai un vienīgi elektronisku veselības aprūpi. Visticamākais, ka tieši pārobežu veselības aprūpe būs risinājums nākotnē, kaut arī rezultātus šādus paredzēt ir ļoti grūti. Es uzskatu, ka uh, arī nākotnē būs arvien jaunas iespējas izmantot pārobežu veselības aprūpi. Jau šobrīd receptes, elektroniskās receptes un elektroniskie reģistri iet pāri valstu robežām, un um, tāpēc Eh, pacientiem, kas dodas uz citu valsti, šī sistēma būs pazīstama. Bet eh, izveidot Eiropas references tīklu arī parastajām eh, šīm te retajām slimībām, šāds solis ir vērtējams ļoti pozitīvi. Tagad vēlākos, vēlētos uzdot jautājumu, kad komisija prezentēs plānus nākamajam finanšu eh, periodam un kā paplašināt šo referenču tīklu un kā dalību valstu dažādās sistēmas tiks saslēgtas kopā, jo arī politiski nevienmēr šo sistēmu savienošana ir aktuāla. Paldies! Es eh, atvainojos, jā, es jūs redzēju, Marija, bet tagad vārdu dod jums. Jā, es, es, do, es jau domāju, ka jūs mani ignorē, ignorējat. Uh, Jā, paldies, paldies par prezentāciju. Es vēlētos sākt ar jūsu pēdējo teikto. Nodrošināt labākus dzīves apstākļus visiem pacientiem, vai tad tā nav vienmēr, ka mēs vienmēr iestājamies par mūsu iedzīvotājiem? Un tomēr, varbūt lielākais klupšanas akmens ir tas, ka ir tādi pacienti, kuri eh, neaptver un pat nezin, ka šāda direktīva eksistē. Ir ļoti maz pacientu Eiropas Savienībā, kuri pilnībā apzinās, ka viņiem ir šādas tiesības izmantot veselības aprūpi citā dalību valstī. Un eh, pat ja viņi to apzinās, tad nevienmēr zin, kā šo palīdzību meklēt un izmantot. Es domāju, ka Eiropai ir jādara vairāk, lai cilvēki tiktu informēti. Varbūt, ka ir kādi parauga prakses piemēri, kur valstis sniedza labāku informāciju, kā izmantot veselības pakalpojumus. E, vēl viens punkts, kas man uztrauc, ir informācijas un datu apmaiņas e, lēnums, jo pacientu uh, anamnēze nevienmēr laicīgi nonāk citā valstī. Mana valsts atrodas Eiropas Savienības perifērijā un vēlētos pajautāt, kā pacientu uh, plūsmu uh, padarīt, teiksim, godīgāk, ja tā varētu teikt, teiksim, cik daudz pacientu no vienas palas dodas uz otru un atkal savādāk. Tātad, cik daudz pacientu no perifērām dalību valstīm dodas uz citām? Jo vairāk kolēģi šeit pieminēja vienu aspektu - retās saslimšanas un vēži. Pavisam kopā septiņiem miljoniem eiropiešu ir kāda retā slimība, bet eh, šeit ir nepieciešams finansējums. Kā vislabāk palīdzēt šiem pacientiem, kuriem palīdzība ir nepieciešama? Jūs pieminējāt finansēšanas mehānismus. Tiem ir jābūt daudz vienkāršākiem un daudz eh, caurskatāmākiem. Un es vēlētos eh, detalizētāk dzirdēt par to, kā šī iniciatīva virzās uz priekšu un visbeidzot, kā palīdzēt šiem pacientiem konkrēti. Jā, paldies, paldies dalīkundzei. Un tagad Velša kungam dod vārdu atbildēm. Varbūt, ka jūs atbildēsiet uz šiem kolēģi jautājumiem un eh, Joana Klīgolda, kas ir DJ Santē eh, nodaļas eh, vadītāja. Un vēl viena kolēģa. Es atvainojos, ir, ir vēl viena vēl vien deputāta, kur vēlas Hazakamp kungs. Jūs vēl, ak nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Nē, nē, es, es saprotu, ka Hazakamp kungs nāks manā vietā. Līdz ar to, ja jūs redzat, ka nomainās priekšsēdētājs, tad saprotiet, ka tas bija Hāzekamp kungs, kurš eh, vēlējās man to pateikt. Tā tad eh, revīzijas palāta ir vairāk jautājumu, kur tik uzdot tieši komisijai. Varbūt, ka komisija vēlas atbildēt pirmā un tad revīzijas palāta. Kā vēlaties, saka priekšsēdētājs. Ā, nu labi, tad revīzijas palāta turpina. Interesanti jautājumi un Es uzskatu, ka liela daļa deputāti šeit jau pieminēja to, ka jā, mums būtu nepieciešams papildus eh, datu, kādi tad ir tiešām reālie pacientu skaitļi šīs direktīvas ietvaros. Mums ir nepieciešams papildus statistikas. Es eh, personīgi esmu eh, gatavs paskatīties, kurp cilvēki dodas, cik lielā skaitā un kāda ir šī pārobeža plūsma. Bet kamēr mums nav tādu pamatotu datu, tikmēr ir ārkārtīgi grūti kaut ko konkrēti teikt. Un, protams, kas tad pacientiem liek doties uz citu valsti? Tā tad. Uh, Saskaņā, saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem Francijā ir vislabākā veselības apraupa pasaulē, un tad kāpēc šiem cilvēkiem ir jādodas uz citām valstīm? Diez vai citās valstīs viņi iegūs labākus veselības aprūpes apstākļus. Iespējams, ka tas ir saistīts ar konkrēto slimību, bet eh, šķiet, ka eh, labākas veselības aprūpes, aprūpes ieguva citur nav aktuāla. Francijā ir, var, Francija ir tātad arī e, ļoti labs piemērs, kā šī direktīva tiek īstenota, un e, divas trešdaļas no visiem, kuri e, dodas uz citu dalību valsts saņemt veselības aprūpi, tā tad iespējams, ka šī statistika netiek adekvāti apkopota. Un komisija visticamākais konkrētāk atbildēs, uh, tie mēs, kas dzīvojam citā dalību valstī nekā esam piedzimuši, tad eh, visticamākais eh, mēs arī daļu veselības pakalpojumu saņemam savā izcelsmes valstī. Un, piemēram, tie igauņi, kur strādā Somijā, tad eh, visticamākais, ka viņi recepti no ārsta dabūna Somijā un pēc tam zāles tomēr nomā, nopērka Igaunijā. Būtu ļoti interesanti redzēt šos eh, skaitļu kohortes, statistikas kohortes labāk sadalītas eh, pa sīkākām detaļām. Bet, kad komisijai būs pieejami šādi dati, tad tā noteikti to darīs jums zināmu. Metas kundze nāca klajā ļoti interesantu paziņojumu. Tā tāda sistēma ir e, ļoti daudzveidīga, tā tad eh, sarežģīta. Un eh, šobrīd darbojas vairāk kā viens mehānisms, kā saņemt e, kompensāciju par izdevumiem. Un e, pacientiem Šobrīd tiešām ir jābūt ar ļoti lielu intelektuālo kapacitāti un arī gribu visu izprast, lai varētu saprast, kas tad īsti viņiem pienākās. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums vajadzēs izvērtēt šos statistikas datus arī niansētāk. Vēl viens jautājums par pensionēšanos jo e, iespējams, ka jūs jau šeit pieminējāt no Norvēģijas, Zviedrijas e, veselības pakalpojumi tiek saņemti Spānijā, un tas visticamākais ir pēc tam, kad cilvēks ir aizgājis pensijām. Par e, IT sistēmu uh, ierobežoto darbību. Tas e, nav DJ Sante jautājums, tas ir plašāks jautājums, jo vajadzētu padomāt par projektu pārvaldību, jo šie IT projekti ir pietiekami sarežģīti un vajadzētu labāku ietvaru, kā novērtēt, cik tas maksās, kā tas praktiski tiks izpildīts. Un es pilnībā apzinos, ka e-veselības dati datu apmaiņas e, programma starp dalību valstīm. Šī vēsture ir pietiekami negatīva, negatīva, jo arī dalību valstu pašu robe, robežās ir tik daudz e, sarežģīti šajā e-veselībā un ir dažādas sistēmas, ka tās vēl padot pāri robežām ir gandrīz neiespējami. <clears throat> jo ir pat bijuši gadījumi, kad uh, viena dalība valsts eh, vēlas izveidot datu apmaiņu ar citu dalību valsts, tas nenozīmē, ka kāds konkrēts veselības aprūpas sniedzējs varēs konkrēti ieiet citas valsts sistēmā, bet, nu, izaicinājumu ir daudz un projektu, kas šobrīd tiek īstenoti tikpat. Pavisam godīgi pasaule attīstās, lietas iet uz priekšu, bet eh, es nedomāju, ka tāds absolūti centralizēts eh, projekts, kurš izskatījās pievilcīgs iespējams pirms desmit gadiem, šobrīd arī izskatās tikpat kārdinoši. Iespējams, ka pēc pieciem gadiem mēs atgriezīsimies atpakaļ tur, kur bijām pirms desmit gadiem un uzskatīsim, ka šāda centralizācija ir vienīgais risinājums, bet eh, jebkurā gadījumā šobrīd mums ir nepieciešams papildus resursu, lai izskatītu to, kāds tad būtu visadekvātākais risinājums. Šķiet, ka tā tematiski pa blokiem es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem tādos vispārīgos vilcienos. Ja ir kādi konkrētāki jautājumi, uz tiem jau niansētāk atbildēšu ja tāda interese būs. Paldies! Komisija tagad tālāk. Yes, thank you for your answer. Uh, now we... Paldies! Tagad došu vārdu uh, centra ģenerāla direkcijas uh, nodaļas vadītājai Gregorei. Paldies! Uh, un paldies revīzijas palātai par veikumu, jo nedrīkst arī aizmirst to, ka veselība ir nacionāla kompetence, un mēs skaidri to redzam tad, kad ir runa par eh, pacientu anamnēzes apmaiņu, aprakstiem, nacionālo infrastruktūru attīstību un arī nacionāla līmeņa ietekmi lielā mērā uz uh, Eh, šo informācijas apmaiņu, bet arī tajā, kas attiec uz Eiropas atsaucas tīkliem un to integrāciju nacionālajās sistēmās. Mēs vēlētos pateikties revīziju palātai, jo tās komentāri dos iespēju labāk ievies direktīvu. Tālāk, runājot par direktīvu kā tādu, ir jāpatur prātā to, ka ir izveidoti divi juridiski e, ietvari, kur e, kas ir visai sarežģīta ekosistēma, un mēs mēģinam sniegt nacionālajiem kontaktpunktiem specifisko informāciju, kas attiec uz e, šo divu likumu eh, leģislatīvo tekstu interpretāciju. Viens, kas attiec uz aprūpa ārvalstīs, un otrs uz pacientiem, kuri eh, dzīvo citā dalība valstī. Pie, tādā veidā var skaidrot atšķirības, eh, labumu saņēmējos atkarībā no regulējumu mēs redzam aptuveni divus miljonus veselības karš turētāju, kuri var izmantot šo uh, regulu. Mēs redzam mazāk uh, tādus labumu saņēmējus, kuri meklē iespēju ārstēties citā valstī. Domāju, ka šī evolūcija ir normāla. Katrā ziņā mēs stiprināsim atbalstu nacionālajiem kontaktpunktam, mēs esam paredzējuši rīku kasti, mēs esam sekojuši tam arī, lai informācija tiktu iekļauta pilnībā. Tālāk par digitālo pakalpojumu infrastruktūru. Sākotnē ir jāatgādina tas, kā šeit ir runa par jaunu komplicētu projektu datu apmaiņā starp lēmēju iestādēm. Tas ir brīvprātīgs pasākums, 22 e, valsts uzsāks šo datu apmaiņu ar 22. gadu. Mēs e, ceram, ka pārējās dalībvalsts e, pievienosies šai sistēmai būs īpašs finansiāls atbalsts e, paredzēts šajā gadījumā. Un līdz ar to galvenais mezgls būs e, kontaktpunkts. Bet lielā mērā viss ir atkarīgs no infrastruktūras attīstības dalībvalsts līmenī. Dalībvalsts ir pieņa, eh, pieņ, eh, pieņemta likuma par elektronisku veselības uzskaitu, vienās ir, citās nav, situācija ir visai atšķirīga. Ir uzsākta datu apmaiņa, mēs monitorējam pasākumu un uh, Eh, otrā ceturkšņa beigās mums bija Somija pār Somiju un no Somijas un Igaunijas, un eh, tie attiecās uz receptēm, kas izsniegt Somijas pilsoņiem Igaunijā. Tāpat mēs konstatējam, eh, kā šie skaitļi ir pieauguši līdz pat 30 tūkstošiem tālāk. Dati arī saņemti pār Čehiju un Horvātiju attiecībā uz receptēm un izsniegtiem medikamentiem tiks saņemti. Tāpat arī Malta un Portugāla ir saņēmusi zaļo gaismu par informācijas apmaiņas uzsākšanu. Viņiem tagad ir jāpāriet tā saucamajā ražošanas fāzē, kā mēs to devējam. Uh, mūsu žargonā, un e, mēs gaidām ziņojumu tuvākajos mēnešos par šo informācijas apmaiņu. Tāpat šeit ir jārunā arī par e, interoperabilitāti. Situācija ir visai e, ne, nevienāda, kā notiek apmaiņa ar elektroniskajām slimības vēsturēm. Conditions uh, that would ensure these exchanges in a uh, Un arī mums ir jādomā par to, lai viss notiktu drošā veidā. Tāpat tad, kad notiek eh, apmaiņas ar attēliem un citiem failiem, mēs tos redzam elektroniskajā slimības vēsturēs, varbūt ne eh, visās dalību valstīs, bet vismaz starp pierobežas valstīm, jo šāda informācijas apmaiņa varētu Eh, veicināt ietaupījumus, piemēram, nebūtu jāatkārto vairākas pārbaudas, varētu izmantot tos pašus rezultātus, komplikēt, eh, sarežģītas tomogrāfijas un citus eh, pasākums par IRN. Tās ir sarežģīts projekts, kurš šobrīd ies iekļauj ap 300 slimnīcām ar 900 sekcijām, un šobrīd mēs uh, esam ar pies, uh, piesaistītajiem partneriem, kas ir kā slimnīcas, tas darbojas kā atsaucas punkts pacientiem ar retām slimībām, lai labāk nodrošinātu uh, reto slimību ārstēšanu un šķiet, ka ap diviem simtiem veselības aprūpas sniedzēju vairākās dalībvalstīs šis process turpinās. Tāpat arī mēs esam iecerējuši uzsākt uh, vienošanos pār jaunajiem dalībniekiem, bet e, tai ir iniciatīvai, kurai jāsaņem atbalsts nacionālā līmenī. Mēs esam paredzējuši visai spēcīgu rīku, kas ir paredzēts ret to slimību pacientiem, kā arī mums ir paredzēta ap 40 paneļiem, lai varētu diskutēt par šīm lietām. Ap sistēmai ir pievienojušies ap 2000 ārstu mēs strādājam, lai padarītu sistēmu vieglāk lietojam. Tāpat mēs sadarbojamies ar koordinatoriem un ar dalībvalstīm, lai atbalstītu integrācijas pasākums nacionālajās veselības aprūpas sistēmās. Tāpat mēs atbalstām monitoringa pasākumus, bet Šeit ir runa par konstantu pasākumu, kas prasīs laiku, lai redzētu, kā IRN rada rezultātus, un mēs eh, sagaidām izvērtēšanu 22. un 23. gadā. Mēs tāpat atbalstam iz, izpētes attīstības darbu, jo nozīmīgi IRN sadaļa ir pievienotā vērtība reto slimību ārstēšanā Eiropā. Protams, eh, es Eh, turpinu svērt dalību valstu lomu un jūsu lomu, lai atbalstītu eh, šo darbu nacionālā līmenī. Par finansējumu runā. Eiropas sociālais fonds plus ir eh, paredzējis finansējumu IRN administratīvā ziņā ap eh, viens miljonus eiro uz eh, pieciem gadiem, 200 tūkstoši gadā, tas nav ļoti daudz, un tāpēc uh, Dalība valstis tiek aicināts atbalstīt koordinatorus nacionālā līmenī, aicina Franciju, Beļģiju, Vāciju, kas to veids sistemātiski. Šie visi pūliņi ir apsveicami. To apsveic koordinatori, pacienti un to attiecīgās organizācijas tāpat eh, daudzgadu finanšu schēmā ir domāta par atbalstu šīm programmām, IT ziņā, gan arī, lai varētu izveidot slimnīcu lietošanai atbalsta punktus. Tas ir jauns, inovatīvs projekts, kur komisija dalībvalsts un koordinatori un jūs virzāties roku rokā eh, reto slimību pacientu interesēs. Mēs turpinām iet pa šo ceļu, jo rezultāti ir iedvesmojoši, bet, protams, ka ir daudz izaicinājumu un eh, mums ir, lai komisija varētu risināt tos, nepieciešams visu atbalsts. Un es arī ceru uz jūsu un revīzijas palāca atbalstu, kas dos mums iespēju virzīties tālāk. Paldies! Paldies, vai kāds vēlētos eh, vēl uzdot jautājumu šajā sakarā? Vai kāds jautājums ir palicis eh, neatbilst? Es redzu, ka būs arī kungs eh, ceļ roku. Paldies! Par prezentācijām un darbu, lai celtu pacientu mobilitāti Eiropas Savienībā. Manuprāt, pārobežu veselības aprūpe Eiropas pilsoņiem un iespēja saņemt veselības aprūpe un daļēju vai pilnību kompensācija ir viena no lielākajām priekšrocībām un sasniegumiem veselības aprūpē. Un ir ļoti būtiski, lai mēs direktīvu pienācīgi ieviestu ir divas lielas barjeras pacientiem, kuriem jāsaņem veselības aprūpe citā valstī. Viena ir at, atmaksāšanas sistēma, kas atšķiras starp dalību valstīm. Tāpat tas ir tiešā veidā jāsaista ar dalību valsts iespējām un budžetu. Vienu gadu es Rumānijā vadīju Nacionālās veselības apdrošināšanas eh, iestādi un uh, eh, atmaksājuma līmenis par ārstēšanos ārzemēs bija visai zems, bet atsevišķās dalībvalstīs procedūras, birokrātija ir visai sarežģīta. Un daudzi pacienti vienkārši atsakās no atmaksas uh, pieteikumiem pat nelielām naudas summām, vēl cita uh, barjera ir iepriekšējā autorizācija, un ir nepieciešams izvērtēt stāvokli un uh, sakot tam, kuros gadījumos prijā, uh, iepriekšējā autorizācija tiek pieprasīta bez uh, patiesa iemesla. Tāpat Eh, varam uzskatīt, ka e-veselība attīstās dalību valstīs un arī nākotnē nozīmīgas būs eh, starp uh, savienojamību un interoperabilitāti, jo, uh, ja sistēmā mēs varam integrēt vislidības vēstures no dalību valstīm, tāds uh, servisu eh, kvalitāte un efektivitāte uzlabosies eh, tiem pacientiem, kuri vēlas saņemt veselības aprūpi vairāk nekā vienā dalību valstī. Paldies! Thank you. Uh, I don't see any... Paldies. Es citus uh, jautātājus neredzu. Es domāju, ka jūsu ziņojum, paziņojums jau saņēma daļai atbildi, vai kāds vēlētos reaģēt no runātājiem? Jā, varbūt attiecībā uz atbalstu dalību valstīm atmaksāšanas sistēmai. Šobrīd notiek divpusējs dialogs un parauga prakses semināri, kā arī mēs redzam, ka gadījumos, kas nav apmierinoši, tiek novērsta pārkāpuma. Bija viena uzstāšanās, kura skāra retos medikamentus. Protams, tas nav pilnībā apsekts direktīvās. Paldies! Es redzu. Vēl viens pēdējais komentārs Metskundze. Jā, man ir divi īsi pēdējie jautājumi. Vai Eiropas atsaucas tīkls, kāpēc nevarētu būt komisijas ieteikums, ka šim tīklam ir oficiālam jātiek integrētam veselības aprūpas sistēmā? Tāda būtu ilgtspējība, finansējuma citās jomās. Tas ir jautājums komisijai un audit, eh, revizijas palātai jautājums, jo tā kā izskanēja cits. Šajā sakarā, ja jūs analizētu par un pret eh, šīm iepriekšējām autorizācijām, jo varētu būt argumenti par šādu autorizāciju, vai esat analizējuši šo jautājumu? Protams, eh, tas ierobežo pārvietošanās brīvību saņemt ārstēšanu, bet vai jūs esat analizējuši šo jautājumu? Ļoti īsi sa saņemsim atbildes. Es e, izvairījos no e, paraugu prakses apspriešanas. E, atstājot šo jautājumu uz vēlāk. Es saprotu, ka ir jautājumi, kā saņemt atmaksu dalību valstīs ietekmē arī iepriekšēju autorizāciju. Es eh, uzskatu, ka ves, es norādu, ka veselības aprūpe ir nacionāla kompetence un ja dalību valstīm ir um, savas sistēmas, tad uz robežām var eh, rasties Eh, kāda sarežģījuma. Divām dalībvalstīm ir to slimību stratēģija, mēs eh, to esam pārdomājuši, bet eh, būtu jāiepazīstās ar to, kā dalībvalstis ar šo stratēģiju ir iesaistīts pārobežu sadarbībā. Tādā gadījumā varētu šo jautājumu veicināt kā vienu no valsts politikas aspektiem. Tas būtu no manas puses viss. Paldies! Redzu, ka citu jautājumu nav, līdz ar to mēs varam. Uzskatīt punktu par izskatīt. Pārobežu veselības aprop mūsu komitejai ir būtisks jautājums, un es domāju, ka mēs tur runāsim par to arī turpmāk. Un pirms mēs beidzam šo sēdi ziņoju, kā darbu turpinām pūksteni pustrijos, kad notiks viedokļa apmaiņa ar komisāru Vēlai par bioloģisko daudzveidību. Un uztikšanos pēcpusdienā.